Okay, colleagues, I'm going to Labi, kolēģi, sāksim darbu. Start the meeting. Uh, because time is, is very tight. Laika mums īpaši daudz šo pēcpusdienu nav. Pirmkārtām gribētu, lai varam vienoties par darbu kārtību. Ja viss ir apmierināti, tad uzskatīsim to par apstiprinātu lieliski. Priekšsādātāji paziņojumi. Man tikai jums jāpastāsta par 30. septembra koordinātoru sanāksmi. Tur nav īsti daudz ko teikt, bet tomēr tas jādara. Mēs lēmām par uzklausīšanām grupas lūdza informēt sekretariātu par to, kur tās vēlētos doties delegācijas apmeklējumos nākamgad. Tikai viens, viens šāds apmeklējums paredzēts nākamgad pirmā gada pusē. Un uh, par publiskām uzklausīšanām runājot tāpat. Uh, transporta pētījumu pārskats, nekāda jauna pētījuma šajā sasaukumā vairs netiek pieprasīta, tāds bija koordinātoru lēmums. Par komitoloģiju runājot, koordinātoru atzīmēja, ka 20. un 23. lapas eh, septembrī izdot ziņu lapa. Nu, lūk, tik daudz par koordinātoru sanāksmi, kas notika 30. septembrī. Lieliski! dienas darba kārtības jautājums ir ļoti svarīgs šodien. Un tā, protams, ir dzelzceļa pakotne. Ļaujiet nu man sakārtot šeit savus dokumentus, lai varam ar to arī sākt. Mums ir nepieciešams pirmām kārtām apstiprināt 16. un 17. septembra sanāksmu protokols. Vai esat ap... piekrītat tam? Jā, labi, paldies. Uh, Tātad ceturtā dzelzceļa pakotne, nu, kolēģi, mums laika ir tikai līdz 6.15 un gribu jums atgādināt, ka šīs ir tikai sākotnējās pirmās diskusijas. Un mums vajadzētu censties darīt visu iespējamo, lai mums nenāktos atkārtot vienam otru. Mans lēmums, mans nodoms ir Pirmām kārtām dot spriest par Elkadrāvī ziņojumu ar ēnu referentiem, pēc tam Groša ziņojums ar ēnu referentiem, tālāk reģionu komiteju iesaistīsim komisijā, tad komisiju, un tad pēc tam dosim vārdu jebkuram citam deputātam, kas vēlētos izteikties par vienu vai abiem ziņojumiem, un tad līdzīgā kārtā rīkosimies tālāk ar Bilbaos kundzes ziņojumu, Krāmer kunga ziņojumu un Zīles kunga ziņojumu. Un tad līdz ar to mēs nonāksim beigās pie Količeka ziņojuma, kas, lai arī ir svarīgs, tomēr, nu, gluži nav sa sa saņēmis tik daudz grozījumus kā pārējie. Tātad, ja piekrītat, tad rīkosimies šādā veidā, bet man beidzies, lai jūs man palīdzat un ievērojat savu uzstāšanās laiku. Četras minūtes došu referentam, trīs minūtes sēnu referentiem katram, reģionu komitejas pārstāvim vienreiz piecas minūtes un komisijas pārstāvim piecas minūtes par Elkadrāvī Grošu, trīs minūtes par Bilbao, Krameru un Zīli un divas minūtes par Količaku ziņojumu izteikties. Un tad visi citi deputāti, kas vēlēsies vēl izteikties, saņems divas minūtes. Nu, un tad cerams, šādā veidā mums izdosies ievērot laika ierobežams. Vispirms tā tad Elkadrāvī ziņojums, said, lūdzu, četras minūtes, e, nu, un e, pilnīgi noteikti ievēro uzstāšanās laiku. Lūdzu, Elkadrāvī, četras minūtes jums. Jūs paldies priekšādātā godātie kolēģi. Nu, man ir tas apšaubāmais gods uzstāties pirmajam, jo mans ziņojums ir saņēmis visvairāk grozījumus. Nu, līdz ar to darbs nebūtu nav vienkārši. Nu, varbūt pirmām kārtām es varētu pāris vārdos izteikties par to pašu filozofiju, kas ir šī ziņojuma pamatos - tirgus atvēršana. Nu, pirmām kārtām gribēju uzsvērt, ka man personīgi liberalizācija nav pašmērķis. Nu, nekādā gadījumā. Bet pilnīgi noteikti tas var tā var kļūt par instrumentu uh, kas dod pietiekamu motivāciju un ļauj ļoti daudz ko sasniegt, bet mēs varam šo mērķi sasniegt tikai tādā gadījumā, ja tirgus atvēršana iet roku rokā ar labāku sociālo aizsardzību darbiņēmējiem un daudz spēcīgākām pasažieru tiesībām, piemēram, tiesībām uz informāciju un dažādu biļešu rezervācijas schemām un tam līdzīgi. Tāpēc vajadzīgs panākt atbilstīgo līdzsvaru starp tirgus atvēršanu un valsts pakalpojumu saistību aizsargāšanu. Mēs vēlamies izvairīties no tā, ka te izvēlamies tikai kaut kādas labākās daļas un to tās regulējam. Nē, dalību valstīm jāpiešķir tāpat laikā arī pietiekama elastība, lai tās izveidot savus tīklus, kas varētu tad, eh, lūk, piemērot virkni kombināciju gan atklātus, gan valsts kontraktus, tāpat arī pasažieru tādā gadījumā baudīt augstu pakalpojumu līmeni, ņemot vērā, cik ārkārtīgi dažādi ir šie tīkli cik blīva ir organizatoriskā struktūra, un, protams, arī pieredze dalība valstīs ar tirgus atvēršanu ir ļoti dažāda. Un pats centrālais jautājums, manuprāt, ir tas, cik lielā mērā pasažieris sajūtīs uzlabojums dalību valstīs. Ja mēs runājam par struktūru, Es domāju, ka mums eh, vajadzētu uzlabot uzraudzības iestāžu darbu, un eh, tas varētu notikt pateicoties vertikāli eh, integrētām struktūrām. Pats esmu iesniedzis arī vairākus grozījumus. Kolēģi ir iesnieguši 540 grozījumus papildus maniem grozījumiem. Viņi ir skāruši tādu plašu tematisko loku, ir runāts par struktūru, par tirgus atvēršanu, bet ir arī vairāki noteikumi, kas ir saistīti ar biļešu pārdošanu, ar sociālo struktūru, ar pasažieru tiesībām. Un uh, ir runāts par to, kāda loma jāuzņemas regulatoram, uzraudzības iestādēm un tā tālāk. Es domāju, vajadzētu nedaudz attālināties no dogmatiskām diskusijām. Uh, Mums ir jābūt pragmatiskiem un mums ir jau bijušas vairākās, vairākas tikšanās ar ēnu referentiem, eh, ir ieplānotas vēl papildus tikšanās un domājam, ka novembra eh, beigās būs iespējams balsot. Vairums grozījumu attiec tieši uz struktūru. Tas ir septītais un septiņi āpants. Eh, vairumam kolēģu tā šķiet pati galvenā prioritāte kolēģi vēlas svītrot vairākus fragmentus komisijas priekšlikumā un atgriezties pie pārskatīšanas Ir vairāki priekšlikumi, kas ir ambiciozāki nekā komisijas priekšlikums, tādēļ mums ir jāatrod zelta vidusceļš. Runājot par uh, tirgus atvēršanu, te ir runāts par, attieci, par to, kā tas sasaucas ar PSO dokumentu, runāts par uh, apusējības principu ievērošanu un uh, runājot par biļetēm. Esam sasnieguši konsensusu, ka parlamenta pozīcijai ir jābūt ambiciozākai un noslēgumā varu vienkārši paust savu labo gribu un pateikt, ka mēs strādāsim ļoti uh, smagi, lai varētu vienoties un nonākt pie laba rezultāta. Paldies, paldies, Kāņšana kungs, trīs minūtes. Grazie, prezidente, grazie. Lielas paldies priekšādātāji, paldies Elka Drāvī kungam par paveikto darbu. Viss, ko esam līdz šim darījuši sadarbībā ar pārējiem, dod mums ļoti labu priekšstatu par to, kas darāms vēl palicis. Mans pieņēmums ir tāds, ka pamatprincipi, kas ir visi šī ziņojuma pamatā, protams, ir tirgus atvēršana. Jo, ja to nenodrošinām, tad tādā gadījumā šķiet visi tie mūsu, visi mūsu funkcionēšana ir kaķim zem astes. Nu, skatījos, ka te ir ārkārtīgi daudz grozījumu. Tikko šorīt saņēmu grozījumu tulkojumu, un tāpēc man nav bijis iespējas iziet detalizēt cauri visiem grozījumiem. Bet man liekas, ka grozījumi lielākoties atbalsta komisijas priekšlikumu. Un pievēršas pasažieru iekšzemes tirgumu, kā Sinekvanon, kas nepieciešams, ja vēlamies veidot vienotu dzelzceļu tirgu Eiropā. Tas tas pamatprincips. princips Gal galā mēs negribam arī, lai e, šo pasākumu apdraud visādi izņēmumi, ierobežojumi, kas tad radītu kaut kādas nacionālas interpretācijas, kas būtu neskaidrs un tam līdzīgi. Otra lieta, ko gribu pieminēt, ir tāda, ka pirms mēs pievēršamies pārvaldībai, atcerēsimies par nacionālajiem regulātoriem un Eiropas regulātoru Es domāju, ka šīs struktūras ir pilnīgi noteikti nepieciešamas. Bez tām iztikt nevarēsim, jo es nedomāju, ka pārvaldība pati par sevi varētu nu, tikt īstenot vienkārši atsaistot šīs funkcijas vai kaut ko nodalot strikti, nē. Es domāju, ka drīzāk te ir vajadzīgs vienkārši regulējums, virkne regulējumu, nu, tā, lai nodrošinātu nediskriminējošu pieeja tīklam, vienlaicīgi tāpat laikā piedāvājot sinerģijas iespējas un iespējas izstrādāt tālāk šo ļoti sarežģīto dzelzceļa uh, jomu. Es domāju, ka tirgus pilnīga atvēršana pilnīgi noteikti prasa spēcīgu Eiropas regulātoru, tādu pamatīgu spēcīgu regulātoru papildus nacionāliem regulātoriem. Un tad, eh, nu, savos grozījumos attiecīgi arī piedāvāju šādu variantu. Arī attiecībā uz to, kā tiek sektas izmaksas un kā nodrošināt brīvu piekļuvu tīklam. Eh, biļešu pārdošanas jautājumos arī es eh, pieminu regulējumu bet saku, ka te vajadzētu izvairīties no karteļu veidošanās. Jo tādā gadījumā mēs ietu pret konkurences principu. Bet mums ir vajadzīga kaut kāda veida integrēta, tāda kompleksa biļete ar atsevišķiem elementiem, un nu, nu kas, tad visu, visu uzņēmumu, kas izdarbojas procesā, tur tiktu ņemti vērā jo konkurence apdraud. Paldies, Kančengam. Es zinu, ka ļoti grūti ievērot šo uzstāšanās laika ierožinājumu, bet nu tur neko nevar darīt. Nākamais runātājs. Thank you, voorzitter. Um... Debakar kungs, paldies priekšsēdētājs. Sākumā vēlējos pateikties kolēģiem. Nu jā, te ir tāda vesela kaudzīta ar grozījumiem, kas ir iesniegta un uh, mēs uzskatījām, ka komisijas priekšlikums ir vājš. Mēs esam eh, pirms pāris nedēļām runājot par eh, pārskatīšanu, izveidoši savu pozīciju un domāju, ka mums ir eh, jāspriež par daudziem svarīgiem jautājumiem, pirmām kārtām pārvaldību, uh, Eh, mūsu politiskā grupa vienmēr ir uzskatījusi, ka ir nepieciešama konkrēta spēles ehm, noteikuma gan operatoriem, gan infrastruktūrai, runājot eh, tieši par tirgus atvēršanu. Protams, ir jāizveido pēc iespējas labāka, optimālāka pārvaldības struktūra, un, protams, parlamentā varbūt ne visiem tas šķiet eh, pašsaprotami. Tiek runāts arī par finanšu caurskatāmību un domāju, ka tas ir svarīgs princips. Runājot par tās augsto Ķīnas mūri komisijas priekšlikumā, ir kolēģi no vairākām grupām, kas piedāvā šādu principu un eh, ja mūs neatbalstīs vairākums, tad mums vajadzētu uh, padomāt. Uh, kā mēs varam saglabāt šo to saukto Ķīnas mūri, e, skatoties arī uz to, cik liels finanšu apgrozījums e, norisinās tieši dzelzceļa jomā. Es Domāju, eh, atceros, ka mums bija pirmā eh, viedokļa apmaiņa ar komisiju komitejā, un mēs jau apspriedāmies par tirgus atvēršanu, par pieaugušo konkurenci, un, protams, mēs vēlamies, lai tirgus atvēršana nāktu par labu pasažieru tiesībām, un eh, lai viņi varētu arī pārvietoties lētāk pa dzelzceļu. Piemēram, apvienotajā karalistē ir pietiekami labi piemēri, ka tas ir iespējams. Mums vajadzētu arī parūpēties, lai jau esam esošie pakalpojumi paliktu spēkā, lai tie neciest no tirgus atvēršanas. Runājot par e, biļetēm, mums vajadzētu parūpēties par vienkāršāku un caurskatāmāku veidu, kā pārdod biļetes, lai tas būtu pēc iespējas optimizētāk un izdevīgāk. Uh, patērētājiem. Es nepiekrītu tam, ka uh, jau spēcīgāks regulators, jo vairāk elastības būs dalību valstīm. Uh, jāsaka, ka regulators galvenokārt ievieš noteikumus un mums, protams, vajadzēs vienoties par sarežģītiem kompromisiem un diskusijas vēl nav noslēgušās. Paldies Depaker kungam. Tagad gribēju pie mums sveikt Laikstrīda kunga viesus no Austrijas. Un ir arī ieradušies Zarības kunga uzaicinātie zaļie aktīvisti. Laipni lūdzu jūs mūsu komitejā. Durān kundze, šķiet jūs eh, runāsiet Bizē kunga vārdā. Lūdzu, trīs minūtes. Paldies priekšādātājiem. Pirmam kārtām paldies, protams, referentam par šīm vispārējām vadlīnijām. Piekrītu pašos principos viņam, bet tomēr pamatojoties tiem ir trīs punkti, ko grib pieminēt atsevišķi. Pirmais saistīts ar eh, tām neierobežotajām pilnvar, pilnvarām, ko komisija grasās piešķirtīm struktūram, izslēdzot, piemēram, pašais pastāvošo iespēju pārdalīt eh, eh, neatkarīgas struktūras. Es domāju, ir jābūt kaut kādai arī valsts minimālai kontrolē pār šīm struktūrām. Uh, lai izvairītos no tā, ka, nu, lūk, šis pilnvars netiek ļaunprātīgi izmantots un neveidojas monopols. Otrām kārtām, par to arī esmu iesniegus grozījumus, tas ir jautājums par operātoru nediskriminēšanu attiecībā uz piekļuvu tīklam. Te ir jāpārliecinās, ka šāda piekļuva tiek garantēta un tas jādara spēcīgam regulātoram, bet savukārt tam ir vajadzīgs šis eh, pilnais nodalījums. Tātad eh, struktūra pārvaldīšana jānodala no nu, no operatoriem. Un eh, jābeido šie, nu, eh, Ķīnas mūri, par ko jūs runājāt. Tā lai nebūtu tā, ka, piemēram, eh, abas šīs puses piedara kaut kādai vienai holding kompānijai un atkal ir ļaunprātīga izmantošana. Lūk, komisija šķiet izvēlas tieši šādu pieeju un pilnībā uz to paļaus, bet man liekas, ka tad nebūs iespējama sinerģija, būs arī ļoti būtiski izdevumi un nebūs saskaņot sistēmu. Un trešais punkts Ja vēlamies izvairīties no tā, ka mēs neapdraudam šī sektora finansējuma nākotne, jo, nu, diemžēl um, tā tas ir šobrīd, tad ir nepieciešams um, domāt arī par kravas pārvadājumiem. Ir jābūt iestrādātām drošības klauzulām attiecībā uz to, lai eh, mēs nepiedāvājam, ne, nepieņem tikai un vienīgi to pašu ekonomiski izdiv, izdevīgāko, piemēram, cenu, bet gan labāko piedāvājumu arī attiecībā uz biļešu izdošanām. Un, protams, jāskatās arī uz pārnacionāliem aspektiem. Paldies, Durāns kundze, saka priekšādādājs. Blasaka kungs, vai esat gatavs izteikties? Grasījos no e Blasaka kungs no ekāra lūdzu. Paldies, priekšādātāji. Pāriešu uz savu dzimto valodu, čehu valodu. Paldies! Paldies! Es atbalstu integrēto uh, biļešu sistēmas saglabāšanu. Domāju, ka tas nāks par labu patērētājiem, bet, protams, sistēmu ieviest nebūs tik vienkārši. Tādēļ gribēju jums pastāstīt par kādu semināru, kas notiks šo trešdien, pulkstens desmitos. Tur tiks runāts par e-elektroniskajām biļetēm. Iepazīstoties ar grozījumiem, es varu teikt, ka tie ir ļoti labi pārdomāti. Un vairums politisko grupu runā par operātoru un infrastruktūras um, nošķiršanu. Es atbalstu tos grozījumus, kur ir runāts par vienādām normām, runājot par šo struktūru un modeļu nošķiršanu. Te tiek runāts arī par zināmiem ierobežojumiem tajā brīdī, kad notiks pārēj no viena modeļa uz otru. Es gribētu uzsvērt, ka pašreiz eh, joprojām ir iespējama diskriminācija arī citās transporta jomās un eh, tādas, kas komisijas priekšlikumā vispār nav minētas. Mēs te runājam arī, piemēram, par iespējamo uh, diskrimināciju darbinieku atalgojuma ziņā. Tālāk. Protams, arī patērētājiem ir jāiesaistās diskusijās, jo šis lēmums viņus eh, tiešā veidā skars. Mums ir jāparūpējas par cenu veidošanas un uh, pakalpojumu caurskatāmību. Ja mēs vēlamies, lai pārvietoties ar vilcienu būtu pietiekami pievilcīgi gan no materiālā, gan no cita viedokļa raugoties, tad ir jāgarantē, lai pasažieru rīcībā būtu pēc iespējas vairāk informācijas. Paldies. Vīlses kundze, trīs minūtes. Vielen Dank. Paldies. Mana politiskā grupa jau no paša sākuma ir kritizējusi šo priekšlikumu un nav to slēpusi, un mēs esam vienīgā politiskā grupa, kas pieprasa balsot pret priekšlikumu. Domāju, ka ir jāatgriežas pie iepriekšējām struktūrālajām prasībām, jo tādā veidā būs iespējami vairāk pārvaldības modeļi. Komisijas priekšlikumā ir noteikts, ka ir ļoti skaidri jānošķir vairākas struktūras, un mums tas šķiet radīs eh, risku un apdraudēs arī subsidaritātes ievērošanu. Mēs eh, savos grozījumos pieprasām, eh, lai tiktu atstāta iespēja padomāt gan par liberalizāciju, gan arī par dažādu organizācijas formu pluralitāti. Mums nevajadzētu kaut ko tagad atkal ierobežot, jo infrastruktūras un uzņēmumu nošķiršana šeit tiek piedāvāta uh, kā vienīgais modelis, un mums tas nav paprātām, mums nepatīk it sevišķi ETP un ALDE grupu pozīcijas, jo te ir runāts, uh, ka šī pilnīgā nošķiršana ir vienīgā iespēja, un viņi pilnībā izslēdz iespēju, ka dzelzceļa modelis uh, varētu būt tāds vertikāli integrēts 7A, 7B un 7C uh, punkti komisijas priešlikumā runā par tā saukto Ķīnas mūra modeli. Šāds modelis uh, neradītu ne vairāk efektivitātes, ne jau kādu pievienoto vērtību. 2012. gada direktīvā ir piedāvāts pietiekam labas vadlīnijas, tās nedrīkstētu mainīt. Ir ļoti jauki, ka citi uh, politiķi arī uh, kolēģi no S&D grupas eh, ir eh, līdzīgās domās ar mums, un tādēļ mēs piedāvājam vairākus grozījumus, kas svītrotu eh, fragmentus komisijas tekstā. Tas nozīmē, ka viss teksts vispār nav nepieciešams, un mums ir jāsaglabā pašreizējā situācija tirgū. Tagad uh, daži vārdi par regulātoru. Es domāju, noteikti ir jāprecizē, ka eh, viņiem vajadzētu būt tādiem, tādam tehniskam mandātam uh, gadījumā darbojoties dažreiz kā šķīrei tiesnesim, nevis veicot kaut kādus politiskus uzdevumus. Paldies. Thank you, Mrs. Wills. Paldies, Vils kundzei. Tagad jū lūkšu reģionu komitejas pārstāv Mangenkungu izteikties lai viņš tad nusniedz reģionu komitejas viedokli. Un es gribētu cerēt, ka jūs varat tad savu viedokli sniegt par visu šo pakotni kopumā. Oui, je vous remercie, euh, monsieur. Un liels paldies priekšādātā. Paldies, ka devāt man vārdu. Gribu pāris vārdos pastāstīt, ko domā reģionu komiteja, kas nu pat pieņēma vienprātīgi atzinumu savā plenārsēdē. Un Domāju, ka jūs esat ar to arī iepazinušies, tas gaugulā ir pieejams arī elektroniski. Pavisam īsi atgādināšu, ka es biju vienīgais referents reģionu komitejā. Man bija kad seši parlamenta partneri šeit, un tāpēc, protams, vajadzēja pievērsties nu, lūk, tam, ko mēs uzskatījām par to liederīgāko no savu ieguldījumu uh, puses. Pievēršoties vietējiem aspektam, pirmām kārtām mēs īpašu uzmanību pievērsām tam, kā šīs struktūras tiek pārstāvētas dažādos pārvaldības līmeņos, vietējās struktūras, kā notiek pārvaldība, kā jūs zināt. Šeit eh, parlamentā jūs runājat par infrastruktūras pārvaldību daudz biežāk un nenodalāt šīs vietējās infrastruktūras, kuras ne, nereti saņem arī vietēju finansējumu. Un tāpēc, protams, šādām iestādēm būtu jāpārstāv, jābūt pārstāvētām pārvaldības struktūrā. Gribēju pievērst uzmanību arī transporta plāniem, kas, mūsuprāt, ir tikai instruments liberalizācijas prosā, bet tāpat laikā tiem jābūt arī pavisam reālajam, eh, spē, reālam spēkam, kas veido modelitātes, mo, modeļu maiņu un pievēršas īpaši tādām teritorijām, kas ir pie robežā un iet pāri robežām. Te ir virkni dažādu riska elementu, jo varbūt, piemēram, tāds satiksmes plāns, kas vienā teritorijā der, otrā tulīt pār robežai vairs neder un netiek savā starpā saskaņoti. Un pašreizajā situācijā tā, protams, tā notiek. Un tāpēc jāveido arī pārobežu saiknes. Mēs turklāt pakavējāmies arī pie jautājuma par to, kāpēc iespējas labāk panāk to, ka operatori var nomainīties. Nu, te mēs katrā ziņā pieturējāmies pie visām tām dogmatiskajām iestrādēm, ka tas var notikt vai nu tikai tiešā veidā, vai nu arī ar izsols palīdzību. Vēlējāmies, lai izvēle tomēr paliek regulātoru rokās. Protams, regulātoram tad jāizstrādā atzinums par to, kāpēc šāds lēmums pieņemts. Un, protams, jāpavērš īpaša uzmanība kvalitātes kritērijiem. Tālāk domājam arī par uh, garantijām attiecībā uz rītošā sastāvu kvalitāti, kas, protams, var būt eh, problemātiski tajā brīdī, kad rītošais sastāvs tiek nodots nākamajam operatoram. Atsevišķos gadījumos, atsevišķās teritorijās var būt, piemēram, eh, iespēja, ka uh, pārobežu līmenī nu, notiek apmaiņa ar rītošo sastāvu. Un vietējo, kā jau teicu, vietējo pašvaldību pārstāvu pārvaldības struktūrās un līmeņos arī ārkārtīgi svarīgi. Mums ir ārkārtīgi svarīgi pateikt, ka uh, atsevišķu modeļu izvēle vai vertikāli integrētu modeļu izvēle dalību valstu ziņās un jādomā par šiem pārbežu gadījumiem, piedāvājot arī atbalstu pārvaldībām. Mēs domājam, ka tāpēc ir jāiekļauj šeit tā pārbaudas klauzula, tieši tā kā tas ierosināts mūsu atzinumā. Kas attiec uz vietējām pašvaldībām, tās ir, protams, pirmās eh, struktūras, kas izmanto šos pakalpojumus. Un te jāpieļ, jāļauj eh, tām kontrolēt arī izdevumu apmēri jo tikai sadarbojoties šiem operatoriem var veidot pārobežu struktūras un transporta tīklus. Un tāpēc mūsu viedoklis reģionu komitejā, eh, protams, ir tāds, ka šī iespēja nepieciešams, šo iespēju, ko piedāvā infrastruktūra pārvaldīšana, ir jāizmanto pilnā apmērā. Mēs sīk skatījāmies arī uz datu jautājumu jo uzskatījām, ka tas nav jāredz kā šķērslis tālākai savietojamībai, plašākai savienojamībai. Un ko uzskatām par svarīgu? Domājam, ka nepieciešams, eh, nu, lūk, izstrādāt noteikumus, tas ir tieši tas, ko jūs šobrīd arī darāt, bet, protams, tālāk šie noteikumi ir jāīsteno, un tie jāīsteno regulātoram. Tam jābūt spēcīgam, neatkarīgam un kompetentam. Un mēs uzskatām, ka tas ir ārkārtīgi svarīgi visas reformas pamatos. Šim regulātoram ir jāspēj kontrolēt noteikumu izpildi, tos piemērot, bet regulātors nevar. Uh, Ehm, bet šis regulējums nevar darboties, ja ne, netiek izpildīti trīs priekšnosacījumi. Regulātoram ir jābūt atbilstīgi finansētam, neatkarīgam, ar kapacitāti, arī, kā jau teicu, neatkarīgam pilnīgi noteikti. Un turklāt jābūt arī atbilstīgai kompetencē šādam regulatoram, respektīvi tam jāspēj garantēt piekļuve tiem labākajiem Mm, resursiem. Nu, kopumā tad, lūk, tas arī viss, kas man sakāms, bet mēs, lūk, vēlreiz gribam teikt, ka nedrīkstam aizmirst reformas galveno mērķi, respektīvi padarīt uh, sabiedrisko transportu vēl pievilcīgāk pasažieru acīs. Mēs zinām, ka šeit, um, nu, par un par funkciju nodalīšanu mēs šeit neizteicāmies. Uh, Eh, jo domājam, ka galvenais ir šis pamatmērķis, un ši, šo lēmumu tad varētu pieņemt attiecīgi katrā atsevišķajā gadījumā. Un tie, kas organizē satiksmi vietējā līmenī, viņiem ir ārkārtīgi svarīgi, lai viņu domas tik ņemt vērā. Un tādā gadījumā viņi var sniegt efektīvus pakalpojumus. Lielas paldies, saka priekšādātājs. Nu, es ceru, ka jūs varēsiet tikpat veiksmīgi doties ar vilcienu atpakaļ arī uz Elzasu. Jūs jau zinat, mēs esam pieraduši ceļot uz Elzasu regulāri. Paši to daram. Trīs runātāji, trīs runātāji, Krāmers, Rikē kungs un vēl viens. Vēl kāds vēl izteikties? Tātad šeit tikai par Elka drāvī ziņojumu vēl ir runa. Okay, give... Nu, tad tādā gadījumā divas minūtes katram, pirms mēs dodam vārdu komisijas pārstāvim. Vispirms Kramerkungs. Jā, es bedanke mich natürlich. Liels paldies arī referentam. Viņš teica, ka mums vajadzētu atkratīties no dogmām un rīkoties pragmatiski. Es gribu teikt, ka sociālās tiesības nu diena ir ļoti svarīgas, bet Vācijā ir arī ieviesti noteikti tarifi un līdz ar to nav iespējams sociālais eh, dempings. Un 23. Eh, valstīs ir minimālās algas un eh, līdz ar to sociālais dumpings ir iespējams, bet Eh, mēs esam pieredzējuši, ka tirgus atvēršana preču pārvadāšanā bija patiešām ļoti labs piemērs. Tas ir nesis augļus visās valstīs, neviena nav uh, neapmierināta. Eh, par tri, no 30 līdz pat 60 procentiem preču vairāk tiek pārvadāts pa dzelzceļu, un mums vajadzētu domāt arī par šādu pašu iespēju pasažieru pārvadāšanā. Regulātoram ir jāspēlē ļoti svarīga loma, un es uh, varu šeit piekrist iepriekš iepriekšējiem runātājiem. Francijā, diemžēl, regulators ir vājāks eh, un tas patiešām ir aplami. Protams, ir jās, jāsako līdz arī naudas plūsmai. Mēs esam pret eh, caurskatāmības trūkumu, mēs nevēlamies, lai infrastruktūras eh, ieņēmumi pēc tam tiek izmantoti negodīgi, lai tiek uzpirkti konkurenti vai kaut kā tam līdzīgi. Nē, šai naudai ir jānonāk atkal atpakaļ infrastruktūras uzlabošanai. Uh, Eh, atsaucoties uz Vils, Vilzas kundzes teikto, ir jābūt vertikāli integrētiem uzņēmumiem. Nu, ja tā, tā vajadzētu būt, tad ir jāatvadās no Eiropas. Uh, Jāsaka, ir vācu uh, vilcieni, brauc pa Nīderlandu, viņiem tur uh, nepiedara neviens sliežu metrs, un uh, SNCF vilcieni brauc pa Vācijas teritoriju, bet nevajadzētu te, tagad patiešām visu jaukt kopā, katrai grupai ir sava pozīcija, bet mēs vēlamies, lai šāds nošķīrums būtu. Paldies, paldies, Derikē, kungs, divas minūtes. Paldies, priekšādātāji. Paldies Saidam par to, ka viņš sagatavos tik kvalitatīvu ziņojumu. Tas tiešām ir līdzsvarots. Gribēju, gribētu pieskarties divām tēmām. Viens ir struktūra, jūs jau to zināt, es turpinu aizstāvēt to ideju, ka vajadzīga pilnīgi neatkarīga struktūra. Nu, protams, te ir dažāds ārējais spiediens, kas tiek izdarīts. Bet, nu, ja lielie operatori, lielie dzelzceļa operatori nu, piemēram, Francijā, Vācijā un tā tālāk aizstāv šo integrēto modeli, tad tas tāpēc, ka viņi, protams, no tā gūst konkurences priekšrocības. Un tas nāk par sliktu savukārt citiem neatkarīgiem operatoriem, tāpēc es domāju, ka visa šī reforma tomēr pamatojas uz to, ka ir jānodrošina vienlīdzīgi piekļuvu tirgumu infrastruktūrai. Nu, lūk, un ar šiem integrētiem modeļiem tas nav iespējams, tā faktiski tūlītai sabotāža. Tāpēc es domāju, ka vajag atgriezties pie tā vienkāršā risinājuma, pilnīgas funkciju nodalīšanas, nošķiršanas, tā lai mēs varētu šo ceturto dzelzceļu pakotni īstenot tās patiesajā garā. Un tad vēl viena lieta, kas varbūt ir tāda konkrētāka par biļešu pārdošanas jautājumiem, referents izteicis par šo komentārus. Nu, te pastāv problēma, ka cena varētu pieaugt, ja mēs iesaistam šeit visus uh, operators. Nu, te ļoti piesardzīgi jāizturas izstrādājot šo modeli, tam jābūt ļoti labi uh, integrētam arī infor, tīri informācijas tehnoloģiju ziņā. Es domāju, ka te jābūt ļoti piesardzīgam. Jo, nu, man šeit pagaidām vēl labākais līdzsvars atrast nav. Nu, kas attiecas uz pārējo, tad es domāju, ka pagaidām uh, vēl, kad rāvi ziņojums tiešām ir līdzsvarots Nu, lūk, viss šī pie, tie, tiešā piekļuva un tad izsoļu jautājums. Mm, viss šī dažādo struktūru kopējais ietvars tiešām ir labs. Paldies. Ercog kungs tālāk. Paldies, priekšsēdētāji kungs. Arī es sākumā vēlējies pateikties referentam par ieguldīto darbu. Jāsaka, tas nevienmēr bija vienkārši, jo šis jautājums ir uh, uzjundujis arī eh, daudz emociju. Es domāju, ka mums ir nepieciešams pietiekami labs princips, pietiekami labi pierunājot par uh, operātoru un uh, infrastruktūras nodalīšanu. Un mums uh, šāda procedūra jau ir veikta apmēram pirms pusā, pusotra gada, pārskatot direktīvu. Uh, Mēs izvirzījām uzdevumu eh, spēcināt regulātorus, un mēs eh, tāpat eh, runājām par normām attiecībā uz naudu, uz līdzekļu plūsmu, ka nedrīkst līdzekļus izmantot uh, teiksim, negodīgi, un mēs pieprasījām, lai šis regulators būtu spēcīgs un jābūt caurskatāmībai un arī informēšanai. Uh, Mēs bijām pietiekami ambiciozi, bet, diemžēl, Eiropas komisija nevarēja pagaidīt, kamēr šis likums tiks īstenots dalību valstīs. Tagad jau ir ceturtā dzelzceļa pakotne, un es lūgtu neaizmirst šos svarīgos dokumentus un nevēl gumiju garumā, jo cevišķi svarīgi šeit ir tādi tehniski dokumenti. Uh, Ja mēs nevarēsim pavirzīties uz priekšu, tad mums noteikti ir e, jādod atpakaļ e, šis e, dokuments komisijai un jāturpina darbs pie tehniskajām detaļām. Es vēlējos arī pateikt, ka Briselē mums nevajadzētu aizmirst subsidiaritātes principu, jo Mēs esam piedzīvojuši tādu lielu neapmierinātību, bet pastoties, kas notiek dalību valstīs, mēs redzam, ka ultralabēji eh, iet uz priekšu milzu soļiem, un, protams, eh, viņi Briseli visā vaino, tādēļ mums ir jābūt uzmanīgākiem un tiešām uh, atdosim šo jautājumu atpakaļ komisijai, un tad nevajag arī nodalīt uh, tīklu no operatoriem. Paldies! Un tagad vēl kāda grupa no Austrijas, to ir uzaicinājis Pirkera kungs. Ja jūs vēlaties kaut kur, uh, ja jūs vēlaties apsēsties, jūs varat sēdēt tur, kur ir. Uh, zaļas kartiņas, jo tur sēž parasti aizvietotāji patiešām ir muļķīgi, ka uh, apmeklētājiem jāstāv kājās, kamēr ir pilna zāla brīvu vietu. Un Frigaut kungs uz divām minūtēm. Eh, Paldies, es vēlējos atbalstīt Saida teikto. Protams, mums vajadzētu uzlabot transporta pakalpojumu kvalitāti, cevišķi personu pārvadājumu jomā. Protams, ir jācīnās arī pret uh, dažādām nekārtībām un nelikumībām, bet nav pilnīgi nekādu šaubu, ka liberalizācija varētu būt pareizais instruments, lai sasniegtu šos mērķus. Liberalizācijai gan nebūtu jābūt pašmērķim. Tieši tādēļ es uzskatu, ka mums um, lietu gaita ir jāpātrina. Protams, ir jābūt arī labākai kontrolē, un varu piekrist uh, reģionu komitejas pārstāvja teiktajam. Ir jākontrolē arī uh, regulātora darbs. No tā mēs nevaram atteikties, lai izveidotu labu dzelzceļu pakalpojumu modeli, kas varētu arī konkurēt starptautiskā jomā un tātad regulātoram ir jābūt pietiekam spēcīgam un uh, Eh, visa šī procedūra ir pietiekami piņķerīga, mēs te runājam par infrastruktūru, par rītošo sastāvu, un liberalizācija nebūtu nenorisināsies tik vienkārši. Komisija ir izstrādājusi priekšlikumu, ja mēs to pieņēmtu pilnībā bez iebildēm, tad tas varētu radīt monopolu situāciju, bet mēs to nevēlamies. Mēs vēlamies eh, ierobežot izmaksas eh, un cenas pakalpojumus. Priekšādātāji, godātāji kolēģi! Mm, man šķiet, mums jāsaka par vienu lietu, kas nav pietiekami bieži pieminēta šajā diskusijās, respektīvi, ka te mēs runājam arī par politiskām debatēm. Politiskām debatēm. Un tas ir daudz svarīgāk nekā varbūt mēs tagad skatoties dzelzceļu raugāmies, jo taču vienmēr šeit būs tie, kam nāks par labu šī dzelzceļu politika. Ļoti bieži mūsu parlamenta kolēģi izsaka dažādas apsvērumus, kas drīzāk ir tehnokrātiski pēc savu rakstura. Un es esmu joprojām pārliecināts, ka tas modelis, kas jāizmanto infrastruktūra pārvaldīšanā, nu, ir jāatstāja Eh, nu, tajā sistēmā, kur lūk ir vienots pārvaldījums gan attiecībā uz rītošo sastāvu, gan infrastruktūru. Nu, gal galā neviens pierādījums nav gūts, kas, pierādi, kas liktu mums domāt, ka tas ir kaut kādā veidā neatbilstīgi. Tas taču gal galā ir labākais modelis, ir efektivitātes ziņā, gan konkurences ziņā, gan arī, nu, viss kopumā pretēji. Abijos sistēmām, nu, šeit nav tādu traucējošu elementu. Uh, Un atsevišķās valstīs šī sistēma ir sev ļoti labi pierādījusi, piemēram, Nīderlandē, Lielbritānijā, kur ir izveidots jaunas sadarbības formas starp infrastruktūru pārvaldītājiem un notiek dažādi veidi eksperimenti. Es domāju, ka šis gala mērķis mm, nu, par šo mm, infrastruktūru no, mm, pārvaldīšanas funkcijas nodalīšana no operatoriem, manuprāt, ir lielākoties pretrunā tam mērķim, mums ir gal galā jāsaka viss skaidru balsi, un šādās debatēs tā ir lieliski iespēja. Es domāju, ka ir virkne grozījumu, ko iesniedz mans kolēģis Saisauka Dravī, un tie iet šai pareizajā virzienā, respektīvi runā par mūsu darba ņēmēju un patērētāju aizsardzību. Paldies, Količakungs, jums divas minūtes. Děkuji, pane předsedo. Já jsem takový nenápadný, tak chápu, že to se snadno přehlídne. Paldies! Jā, jā, es ļoti labi saprotu, ka mani var eh, neievērot. Mēs jau 11 gadus runājam par dzelzceļa struktūras uzlabošanu. Mēs visu laiku kaut ko uzlabojam. Bet īstenībā eh, samazinās eh, pa dzelzceļu pārvadāto pasažieru skaits. Ir valstis, kur ir nodalīta personu un uh, preču pārvadāšana no infrastruktūras. Un mēs esam varējuši pārliecināties, ka tas nelabvēlīgi ietekmē pakalpojumu kvalitāti. Izskatās, ka 11 gadu laikā mēs neesam daudz panākuši. Jā, tirgus atvēršana jau ir laba lieta, bet uh, tas ir jāsasaist arī ar iespējamo kapacitāti. Čehijā vairākos maršrutos mums joprojām nav pietiekam liels jaudas. Un tur ir vairāki operatori, kas ir atbildīgi gan par eh, pasažieru, gan preču pārvadāšanu, bet joprojām nav pietiekams kapacitātes. Tātad sākumā vajadzētu uzlabot eh, kapacitāti. Kā mēs to atrisināsim nākotnē, ir jābūt labākai pārvaldībai uz dzelzceļā. Protams, par to neviens nestrīdās. Bet, protams, ir jāsaglabā tīklu integritāte. Mums tur ir 13 eh, apgabali un uh, uz šo apgabalu, jeb teritoriju, robežām, beidzas viena, viena transporta veida izmantošana un sākas cits transporta veids, tātad tur ir citi ceļi un. Jāsaka, ka šīs problēmas mēs nevaram aizmirst. Paldies, pakēkungs. Jūs laikam Alka Drāvīkuma ziņojuma sakarā, jā, patiešām tā arī ir. Liels paldies ziņotājiem par izstrādāto ziņojumu par daudziem grozījumiem saistībā ar direktīvu par vienotā atzelceļa tāpas izveidi, šo te pārstrādāšanu, un mēs parlaments padomu un komisija vienojamies, ka pārstrādāšana ir labs solis, bet ir nepieciešams piestrādāt vēl tālāk pie tirgus atvēršanas, pārvaldības jautājumiem, un priekšlikums ir tieši par to. Priekšsēdētāji priekšlikums nav par šo te nošķiršanu, priekšlikums ir par efektīvāku infrastruktūras pārvaldi. Mēs izplatījām brošūru par efektīvu Eiropas infrastruktūras pārvaldību, par ko runāsim nākošo nedēļu. Un, lai ilustrētu to, kāda ir šī efektīvā pārvaldība, tas nav saistīts tikai ar šo priekšlikumu, tas iet daudz tālāk, jāskata plašāk CS ietvers. Uh, par efektivitātes uzlabošanu, bet komisijas priekšlikums lielā mērā ir spēcināt infrastruktūras pārvaldības eh, lomu cauri integrētu dzelzceļu sistēmu un uzlabot, šī te uzlabotā sistēma ir Eiropas līmeņa, nu tāds ir šīs te pārvaldības modeļa eh, ietvars. Un tas ir izriet no grozījumiem. Un kādi kolēģi te jau šorīt eh, minēja, uh, ka ir jāap, jāapzinās lietotājiem vajadzības, bet tāpat infrastruktūras pārvaldītājiem, kurš ir atbildīgs par visiem infrastruktūras pārvaldības aspektiem, viena svarīga komponente, kompetente, ko arī te atbalstīma liekas referents, ir paplašināt funkciju virkni un nodrošināt, ka var nodrošināt efektīvu pakalpojumu sniegšanu, tajā pašā laikā arī pārvaldot atbilstošās izmaksas, kas radīsies no šīs te uzlabošanas. Un treškārt, protams, infrastruktūras pārvaldītājiem, kas arī ir svarīgi un ko uzsver vairāk runātāji, infrastruktūras pārvaldītājiem jābūt neatkarīgam, pilnībā neatkarīgam, un tas uh, vienkāršāk to nodrošināt nošķirtā struktūrā, bet komisijas priekšlikumā uh, mēs parādām to, ka var neatkarību sasniegt arī vertikāli integrētā struktūrā. Un komisijas priešlikums šajā sakarā ir vienkārši balstās uz loģiku, skatīt, kāda ir naudas plūsma, aizniegt naudas plūsmu, kas ir saistīta ar finanšu ma maksājumiem un ļoti liela prasība arī no regulātoriem izrietē šajā sakrā, to mēs arī mēģinām iestrādāt pārstrādātajā versijā. Uh, bet, protams, ka ļoti grūti kontrolēt šīs naudas plūsmas un ir jāpalīdz regulātoram nodrošināt šo pārskatāmību finanšu plūsmām dzelzceļu nozarē. Un tad šī te, nu, šīs te normas, kas ir saistīts ar Ķīnas mūri, tas arī ir, tie vienkārši balstās uz tādu loģiku un veselos saprātu. Un, protams, ka tur jāskata jautājumi arī par sensitīvas komerci informācijas izplatīšanu, dalīšanos ar to. Mēs uzskatām, ka neatkarīgs infrastruktūras pārvaldītājs var tātad darboties arī vertikāli integrētā struktūrā, bet tāpat ir svarīgi un ir skaidrs tas, ka ja šie te daudzie grozījumi, ar ko jūs nākat klajā, jo īpaši tie, kas grib dzēst lielāko daļu no uh, normām, kas vispār ietver, ietvers pārstrādātajā komisijas priekšlikumā, tad tas lielā mērā mūs novest pie tā, ka mēs spēram soli atpakaļ pie neintegrētas sistēmas nonākam. Uh, un tas nozīmētu to, ka holdingu struktūras un operēta, operatori pārvalda savu infrastruktūru, un lai to attīstītu, nu, būtu daudz grūtāk attīstīt to tādā veidā, kas, no kā varētu iegūt visi dzelzceļa operatori un visi, visas interesētās puses, kas darbojas dzelzceļa telpā. Tā ka šeit principā jautājums ir par pareizā līdzsvara atrašanu starp nodro, to, to, ka jānodrošina piekļuve tirgumu un tāpat, tāpat katrai interesētai pusē jāvar pildīt savu pienākumu. Un mēs pie sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju pienākumiem vēl atgriezīsimies, bet principā ir jāatrod tas pareizais risinājums, kā mēs tomēr, zināmā mērā, var motivēt šo tāpu, ņemot vērā to, ka tomēr daudzās valstīs vēl pastāv monopola situācija, kā mēs progresīvā veidā varam atrisināt šo jautājumu, ņemot vērā pasažieru intereses, tajā pašā laikā nodrošinot darba spēka tiesības un uzlabojot uh, darbību un palielinot pasažieru skaitu dzelzceļa sektorā. Tajā ņem vērā arī konkursu noteikumi, kas saistīti ar dzelzceļa sektoru, tātad jānodrošina piekļuve uh, bet, un ja mēs ierobežojam šo piekļuvu, tad tam tomēr jānotiek iespējami mazā mērā, un tomēr vienlaikus jāņem vērā tātad sabiedrisko sektoru nodrošinātāju pienākumu un to pildīšanu. Tālāk uh, Groša kungs un visi referenti vēl beigās varēs izteikties. Tātad tagad Groša kungs ziņojums par sabiedriskās sektora sniedzēja pienākumiem Paldies, paldies. Es tagad nevēlos uh, šausmīgi garus ievadvārdus bilsti, gribēju pateikt. Mēs vēlamies ar savu priekšlikumu uzlabot uh, vājās vietas Bet, protams, ja dalība valsts savus uzdevumus kādā jomā ir paveikušas labi, tur mēs nejauksimies. Protams, eh, lai paaugstinātu efektivitāti, ir nepieciešami arī resursi un. Uh, ja tiek rīkoti konkursi, tad dažreiz rodas arī kaut kādas eh, interešu konflikti. Tādēļ mēs pieprasām pēc iespējas augstāk caurskatāmības līmeni, kā to savā ziņojumā prasa arī saicēla, ka drauji kolēģi ir sagatavojuši 358 grozījumus, un es domāju, ka priekšlikums ir iespējams uzlabot. Tādēļ es esmu, es esmu labs optimists, un es nedomāju, ka automātiski viss būtu jāsvītro. Äh, äh, vai kaut kas būtu šeit jādzēš ārā no uh, dokumenta. Uh, mēs uh, apspriedāmies arī ar uh, reģionu komiteju. Es arī īstenībā esmu no Elzasas un dzīvoju Beļģijā. Uh, līdz ar to pārobežu struktūra man nav nekas svašs, svešs. Mēs vēlamies, lai uh, tas, ko dalību valsts ir pietiekami labi paveikušas, netiktu uh, Um, iznīcināts un ir iesniegti arī vairāki grozījumi, kur ir runāts par tīkla efektiem. Tas varbūt būtu jāpaskaidro labāk. Satiksmes plāni ir labs piedāvājums. Es nezinu, vai tiem ir jābūt tik detalizētiem, kā tas tiek um, priekšā likts ja mēs runājam par pārobežu satiksmes plāniem, par multimodalitāti, dažādu transportu veidu izmantošanu, protams, nedrīkst nonākt pie konflikta situācijām un jāparūpēs, lai arī ieintrētajām pusēm būtu kaut kas sakāms, lai viņi vienkārši netiktu uzklausīti. Ja mēs runājam par uh, maksimālo mm, konkursu, konkursos izsludināto uh, apjomu, tad ir jāatrod labs kompromis, nevar eh, visiem, attiecībā uz visiem izmantot vienu un to pašu lekālu, jo, piemēram, salīdzinot kaut vai Luksemburgu un Franciju, tie ir nesalīdzinām lielumi. Runājot par sociālajiem noteikumiem, es esmu sagatavojis par to arī vairākus grozījumus, bija interesanta vienošanās starp ETOE e un CF, domāju, ka tas būtu patiešām labs piemērs. Tālāk par apusējību to turpinu aizstāvēt, to nevajadzētu piekopt valstīm, bet ir e, jābūt iespējai, e, lai e, iespēja izvairīties no monopola un jāpadomā arī par trešo valstu interesēm. Tā tad ir jābūt iespējām piedalīties konkursos, bet tam jā, nav jānotiek obligātā veidā. Uh, Tālāk eh, valsts iepirkums, 5. Eh, panta, 6. punkts tika šeit svītrots un gribēju teikt, ka valsts iepirkumam ir jāpanāk arī efektivitāte. Un eh, es nezinu, vai tagad vajadzētu strīdēties par to, kāda ir labākā metode. Ja ir, piemēram, jau aprobēta prakse, kas sev ir pierādījis dzīvē, tad nevajadzētu visu laiku par to diskutēt, vienkārši ir jāparūpējas par caurskatāmību eh, šo procedūru laikā. Ja mēs runājam par eh, minimis direkte, tiek runāts par 5, 6, pat 15 miljoniem. Uh, domāju, ka kaut kur pa vidu būs beigās eh, panākam vienošanās un visu beidzot pārējais laika noteikumi 2029. gadā mēs runāsim eh, gan par pasūtījumu veidu, gan par pasūtījumu summu. Jāsaka, ka tas, kas būs iespējams vienā valstī, nebūs iespējams citā valstī. Nākamnedēļ notiks ēnu referentu tikšanās, mēs gatavosim kompromisus un tad iepazīstināsim jūs ar tālāko pasākumu kalendāru. Paldies!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 Paldies, Alakērsu kungam, trīs minūtes lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji kungs, godātais referenti, kolēģi un kolēģis. Šodien man ir uh, tas eh, godpilnais uzdevums aizstāt Liberācka kungu, kas ir Anna referents mūsu politiskajā grupā. Liberācka kungs sākumā vēlas pateikt paldies par koleģiālo sadarbību, par um, konstruktīvo um, garu, kas valdīja sarunu laikā, bet viņš jau ir atzīmējis, ka tiek tieši pirms četrām dienām viņš ir saņēmis eh, šos 120 grozījumus poļu valodā pārtūkots, līdz ar to Liberatska kungs eh, nevarēja eh, izlasīt šīs 238 lapuses dokumentā, tātad viņš tikai varēja tā pārskriet tam visam ar acīm, un esmu pilnvarots jūs iepazīstināt ar viņu pirmajiem iespaidiem. Viņš e, pamanīja, ka ir e, daudzi svītrojumi, ir mainītas sliekšņa vērtības, un e, dažos grozījumos arī šīs sliekšņa vērtības tika tik ļoti paaugstinātas pretrunā komisijas priekšlikumam, ka tas izskatījās vienkārši absurdi. Ne, nav nav iespējams dažās nedēļās uh, izskatīt šo direktīvu, kas pat vēl pilnībā nav īstenota. Un uh, domāju, tas neatbilst arī mūsu pienākumiem, kā tieši ievēlētiem pilsoņu pārstāvjiem. Ļoti daudzi grozījumi ir uh, saskanīgi, un tas nozīmē, ka mūsu komiteja vēlas pārskatīt šo likumdošanas aktu. Vajadzētu pavaicāt, vai līdz 26. novembrim mēs varēsim vienoties par kompromisiem un otru Otrkārt, vai komisijas priekšlikuma kodols paliks um, neizpostīts? Te tiek runāts par labāku valsts iepirkumu procedūru un uh, Jāsaka, ka ļoti daudziem uh, komitejas locekļiem šeit ir atšķirīgi viedokļi, runājot arī par liberalizācijas tempu. Komisijas priekšlikuma pamatā ir runāts par pilnīgu preču un pasažieru pārvadāšanas liberalizāciju. Ja neizdosies 2007. gada direktīvu 1370 uzlabot, runājot arī par darba ņēmēju tiesībām, mainot uh, pārējot no vienu uz otru uzņēmumu, tad pat tiešām būtu eh, jāpadomā par to, ka varētu šo priekšlikumu noraidīt, bet mums, protams, ir jārūpējas par eh, daudz svarīgākām lietām, un eh, tās ir tehniskās detaļas 4. dzelzceļa pakotnē. Trimosas kungs, lūdzu. Liels paldies, priekšstādā Groša kungs, kolēģi. Pirmkārt, gribu apsveikt referentu ar ieguldīto darbu, labo sadarbību un ar nepacietību gaidu sanāksmi, kas būs nākamnedēļ Strasbūrā. Dārgie kolēģi, domāju, ka mēs visi, eh, mūsu visu mērķis ir vienās - uzlabot sabiedrisko pakalpojumu līmeni saviem pilsoņiem, jo mēs vienmēr saņemam sūdzības par to, kāds ir pilsēņu stāvoklis, kā tie vienmēr ir netīri vai par vēlu. Un mums liberāļiem uh, pašreizējais lietas stāvoklis ir nepieņems, tāpēc ir jārīkojas tagad, ir nepieciešams sasniegt atvērtu tirgu, cik vien ātri iespējams. Tāpēc mēs esam apmierināti ar komisijas priekšlikumu un termiņu 2019. gada termiņu, kas nozīmē, ka 2029. gada termiņš par obligātu konkursu rīkošanu ir pārāk ilgs. Mēs uzskatām, ka referents var atrast labu kompromisu variantu starp to, ka nepieciešama Uh, efektīva sistēma, vienlaiks pārējais laiks, savukārt par konkursu. Mēs uzskatām, ka a, uh, tam ir jā, jā, jāstājas spēkā iespējami drīz, un tieša piešķiršana var notikt tikai ārkārtas apstākļos. Šajā ziņā mēs aicinām ierobežot piešķirto līgumu skaitu, proti cik var piešķirt tiešā veidā. Gribu atsaukties uz 299. debakara un Meikunga ziņojumu, proti piecu gadu periodu. Pārējais perioda laikā, kurš mēs ceram būs iespējami īss, protams, gribu aicināt referentu un kolēģus apskatīt manu uh, grozījumu 339, piešķirt lomu regulāt, regulātoram. Kompetentajām iestādēm ir jātaisno izvēle kas tiek izdarīta tiešas piešķiršanas gadījumos, proti regulējošai iestādē ir jāpie, jānosūta informācija un jādabū apstiprinājums. Ir jānodrošina augsts kvalitātes standartu piemērošana, lai varētu nodrošināt pieņemamu pakalpojumu līmeni lietotājiem, un ir rūpīgi jāizvērtē visi gadījumi, kas saistīti ar tiešu piešķiršanu at, attiecībā uz apusējību. Gribētu saukties uz Zīles kunga teikto, mēs visi mēģinam to prioritarizēt, lai nodrošinātu vienādus spēles noteikumus un uzlabotu konkurētu spēju. Paldies visiem par uzmanību un es ceru, ka varat pieņemt dažas no manām idejām kompromisa variantā. Lielas paldies! Lielas paldies! Tālāk Zarībī kungs zaļo vārdā trīs minūtes lūdzu. Paldies priekšētātāji godāri kolēģi! Gribu teikt paldies Matijai Grošam par to, cik viņš bijis atvērts pret mums visiem, cik ļoti uzklausīs mūs visus, sadot pie šī tehniski tīri sarežģītā jautājuma, tas ir politiski sarežģīts. Tomēr atgādināšu, kādi ir mūsu mērķi un kādi uzdevumi. Es domāju, ka daudz deputāti piekritīs, ka galvenais ir optimizēt dzelzceļa transportu Eiropā, uzlabot pakalpojumu kvalitāti, vienlaicīgi nesamazinot drošības prasības jo tas taču mums visiem svarīgi un dzelzceļa sistēmas kontekstā kopumā. Jā, nedrīkstam aizmirst arī par sociālajiem apstākļiem, un tas parādās ļoti daudzos grozījumos arī no sociālistu partijas puses. Priekšādātāji, gribēju runāt par tēmu, kas, manuprāt, šeit ir pavirzīsies uz priekškup grozījuma ieslēgšanas termiņu. Sociālais jautājums. Manuprāt, tas ir tāds pamatjautājums. jautājums Un te jādomā par darba ņēmējiem, jo tirgus, protams, pāries no vieniem operatoriem uz citiem. Jādomā, lai šie darba ņēmēji tiek aizsargāti šai kontekstā. Atcerēsimies, ka viņi, kādi ir šobrīd šo darba ņēmēju darba apstākļi. Un eh, šobrīd nereti tie ir valstu monopoli, ir kaut kādi sociālie standarti, kas tiek ievērot, un no tiem nedrīkst atteikties. Tāpat progress, manuprāt, panākts vēl vienā jomā, respektīvi vietējās kompetences struktūru veidošanā. Tiešām šķiet jūtu daudzos vēlmi atgriezīt, atgriezties pie sākotnējās definīcijas, pie vietējās reģionālās struktūras kas tādā gadījumā būtu, nu, lūk, operators, kas strādā tieši ar konkrēto reģionu, konkrēto uh, teritoriju referentu priekšlikums, manuprāt, šos aspektus spēcina, bet to dara arī vairāki grozījumi, kas liecina, ka mēs vēlamies saglabāt šo strateģisko teritoriālo vīziju. Un tad lūk šie jautājumi, kuros nevaram nonākt pie vienošanās. Pirmam kārtām apusējība. Tas ir šķiet mūsu diskusija pašos pamatos. Par trešām valstīm runājot, te nav nekāda problēma, nē, runājam, um, bet, bet ja runājam par apusējību dalībvalstu starpā starp operatoriem, es domāju, ka šobrīd, piemēram, nedrīkst vienam porātam liek darboties visās dalībvalstīs, ja tas to tā vēlētos. Nu, citi saka, ka lūk, 29. gads savukārt ir par tālu. Nē, es domāju, ka tas ir atbilstīgi, jo ir vajadzīgs laiks, lai pielāgotu šo regulējumu. Es domāju, varbūt ir jāizvēlas kaut kāda veida zelta vidusceļš starp referentu un komisijas priekšlikumiem. Un visbeidzot, priekšādātāji, es gribētu 315. grozījumu atbalstīt, kur es piedāvāju iespēju ņem, iet pāri pašreizējiem sliekšņiem, ņot vērā tehniskās un cita veida vajadzības attiecībā uz operatoriem. Vēsta Zīle, 3 minūtes, Robert. Zīles kungs. Um, es arī gribētu sākt ar, ar to, ka es pat gribētu pateikties Grošu kungam par labi uzsākto darbu, pieziņojumu ļoti labi, man liekas, organizētu jautājumu virzīšanu tālāk. Un ceru, ka tā mēs arī veiksmīgi pabeigsim. Uh, Eh, vispirms par, eh, es gribētu teikt, ka ir zināma miedarbības eh, starp šiem abiem ziņojumiem, par kuriem mēs pašlaik esam debatējuši. Jautājums, vai mēs to visu ievirzīsim vēlamajā sinerģijā, saglabājot tirgus atvēršanu saulēcīgā līmenī un vienlaicīgi saglabājot pienācīgā līmenī mm, sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju pienākumus. Tas ir tas mūsu izaicinājums. Uh, Eh, piekrīt Groša kungam, ka ir dažādas lieluma valsts, kā viņš minēja, gan Luksemburga, gan Francija, un viņas ir atšķirīgas, bet Eiropas Savienībā dalība valsts ir ļoti atšķirīgas arī atāt, attiecībā no perifērijām, no apdzīvotības blīvuma pasažieru tirgos un arī no integrācijas vai tieši otrādi izolētības saistībā ar trešo valstu tirgiem, un tas viss mums būtu ārkārtīgi svarīgi ņemt vērā. Uh, Par eh, pārējais periodu es arī atbalstu liberāļu pieeju šai gadījumā, un mēs grupā esam to apsprieduši, kad šķiet, ka tik garš termiņš kā 2029. gads eh, liekas eh, nevisai, nevisai nopietnas, un mēs arī vēlētos to tuvināt, cik vien iespējams, komisijas sākotnējiem priekšlikumam 2019. gadam. Kas attiecas uz, uz apusējības principu, Eiropas Savienības ietveros. Man ir zināmas šaubas, it īpaši uzklausot arī, teiksim, eksperts pārstāvis no tirgus. Eh, ja mēs šādā veidā eh, Eiropas Savienības ietveros mēģinam neielaist kādas citas valsts, lielo valsts kompāniju, tad vienlaicīgi mēs neļaujam ieiet arī nelielam, nelielam privātam operatoram no tās pašas valsts, tajā valstī, kurā, kurā arī tiek liekts pieejamība tirgu. Un šeit mēs nonākam, manuprāt, tādā gan juridiskā, gan politiskā strupceļā, ka mēs neticam paši savai likumdošanai. Ja mēs veidojam vienotā tirgu, vienotu likumdošanu Eiropas Savienībā, tad šādas divpusējās attiecības starp valstīm, manuprāt, kropļo pašu ideju Eiropas Savienībā un it īpaši tām politiskām grupām, kuras ļoti atbalsta Eiropas vienotu un federālu virzienu. Es domāju, būs divreiz jānomēra, trīsreiz, septiņreiz jānomēra, pirms iet šāda veida ceļu. Cita lieta, manuprāt, ir attiecības starp Eiropas Savienības dalību valstu apusējamības princips un trešo valstu apusējumības princips. Man arī bija gandarījums dzirdēt, kā Ramons minēja, ka liberāļi atbalsta šo pieejamu. Jo, jo, ja mēs neaizsargāsim savu Eiropas Savienības tirgu pēc līdzīgiem principiem pret trešām valstīm, tad gan mēs būsim zaudētāji kā Eiropas Savienība kopumā. Tātad ir divi dažādi principi, manuprāt, apusējamības principu ievērošanai. Viena lieta Eiropas Savienības iekšā ietvaros un viena lieta ar uh, Eiropas Savienību un starp Eiropas Savienību un trešajām uh, valstīm. Paldies! Thank you, Mrs. Wills. Three minutes, please. Paldies, tālāk Vils kundze, lūdzu. Paldies. Sākumā vēlējos reaģēt uz Krāmera kunga teikto. Es vēlējos pavaicāt, kurš tad vēl saņemt minimālo algu strādājot mājiņu darbu. Minimālajā algā ir jābūt pašam zemākajai, pašai zemākajai latiņai, tātad ir jābūt minimāliem standartiem arī dzelzceļa sektorā. Mana politiskā grupa Eh, šo, šīs uh, regulas pārskatīšanu vērtē kritiski, vēl pirmais uh, pārējais laika posms nav noslēdzies, un dalību valstīm tikai viena gada laikā no 14. līdz 15. gadam ir jāsagatavo vidusposma ziņojums. Dalību valstu likumdošanas pielāgošana vēl norisinās, tādēļ regulas grozīšana mums šķiet pāragra. Es vē, esmu iesniegus grozījumu par komisijas priekšlikuma noraidīšanu, tāpat kā kolēģi no S un un D, eh, un kolēģis no EKR droši, EKR droši vien to darīja citu iemeslu pēc. Protams, mēs esam iesnieguši arī vēl citus grozījumus un esam piedalījušies uh, debatēs. Man it sevišķi svarīgi likās, ka saskaņā ar Losabonas līguma 26. protokolu attiecīgajam uzņēmumam ir jābūt iespējām uh, lemt par uh, Um, uh, to, kā organizēt pakalpojumu sniegšanu, bet mēs esam noraizējušies, ka šis priekšlikums nelabvēlīgi ietekmēs uh, pakalpojumu kvalitāti, tā ja nebūs pieejama pilnīgi visiem, un arī cenas nebūs saprātīgas, jo tādā gadījumā konkursā uzvarētu lētākais uzņēmums, nevis labākais, un tas, protams, novest pie sociālā dempinga. Tādēļ piektā panta, sestā e, punkta sākotnējā redakcija ir jāsaglabā regulā 1370, jo tas garantē pietiekami e, daudz elastības dalību valstīm. Pateic, paldies Dievam, daudziem citiem deputātiem e, liekas tāpat ņemot vērā viņu iesniegtos grozījumus. Uh, Mēs esam iesnieguši vairākus griezījumus arī par uh, sociālajām tiesībām, un mēs uzskatām, ka sociālā aizsardzība ir galvenais uh, priekšnosacījums, lai būtu pietiekami labi pakalpojumi pasažieru pārvadāšanas jomā. Tas ir jāievēro gan ko, izsludinot konkursu, gan uh, gatavot valsts pasūtījumu. Uh, Sociālo drošību ir jākarantē eh, dalību valstīm un ir jābūt pietiekami harmonizētiem sociālajiem standartiem un eh, jābūt arī pietiekami skaidriem noteikumiem, kā notiek eh, personāla maiņa. Paldies, un tagad ir pieteikušies seši runātāji. Man ir septiņi kopā ar Količeka kungu. Šobrīd nos, es noslēgšu runātāju sarakstu. Jā, jūs iepriekš izteicāties Libraskīkunga vārdā. Tā kā tā, ka Drāvī, Rika, Kančans, Beņēns, Trants un Količeks. Divas minūtes katram, tātad šobrīd aizver ciet runātājs sarakstu, vēl kad rāvī kungam divas minūtes. Um... Paldies, priekšstādātāji kungs, vēlējos pateikties uh, Groša kungam. Mēs pat esam nosādušies blakus, lai būtu uh, tā arī simboliski redzama saskaņotības starp mūsu abu gatavotajiem ziņojumiem. Es uh, tagad pastāstīšu nedaudz kādus grozījumus esmu sagatavojis. Eh, arī es, man sociālajie standarti ir pietiekami tuvi, domāju, ka tiem ir jābūt eh, labākiem, izteiktākiem, piemēram, ja tiek E, gatavoti e, šī dzelzceļa un transporta plāni, un ja tiek noslēgti līguma ar jaunu operatoru, tad, protams, operatoram jāpieņem darbā e, darba ņēmēji pēc tā, balstoties tādiem pašiem principiem kā iepriekšējiem operatoram. Visiem operatoriem ir jāievēro sociālā likumdošana un standarti, kas pastāv šajā jomā. Arī uzņēmumu vadītājiem tas viss ir jāievēro. Ja mēs runājam par valsts pasūtījumu un konkursiem, e, šeit ir jābūt daudz, daudz augstākam elastības līmenim visā sistēmā kopumā, e, it sevišķi vidēja izmēra valstīs, jo tur, protams, ir jāņem vērā īpašā situācija. Un ir tādas valstis, kur ir eh, šie, piemēram, um, maršrutu garu, kopējais garums eh, sasniedza vairākus desmit miljonu kilometru un eh, tiek pārvadāts ļoti liels daudzums pasažieru, tādēļ jāparūpējas par tādu ļoti labu saskaņotu lielo tīklu, kas sektu pēc iespējas lielāku valsts teritoriju. Esmu izstrādājis arī vairākus grozījumus par apusējību, jeb reciprocitāti, arī par uh, valsts pasūtījumu, bet par to mēs varam vēlāk apspriesties. Paldies! Tālāk Rika kungs divas minūtes. Paldies priekšādātā. Paldies Grašu kungam. Nu jā, es uzskatu, ka viņš paveicis lielisku darbu. Mani ārkārtīgi interesē reģionu komitejas eh, ziņojums, kur viņi runāja par to, ka transporta plānos ir jāspēj rasts līdzsvars šajos pasākumos, respektīvi no vienas puses ļoti precīzi definēt transporta sistēmas mērķus, kā jau Saits teica, ieviest arī sociālās normas, vidas aizsardzības normas un vēl citas normas Un šis transporta plāns kā tā, protams, ir ārkārtīgi izšķirīgs tieši vietējā līmenī šī pasākuma īstenošanā. Otra lieta - valstu līguma slēgšana, šo kontraktu slēgšana tiešā veidā. Tā ir problemātiska lieta, jo, protams, ka valstis ir ārkārtīgi darījušķīgas. Nu, Vācija, Luksemburga, jā, Francija. Un es domāju, ka šeit vajag noteikt kaut kādu reģionālu slieksni, nevis nacionālu slieksni. Ne? Es domāju, ka tādā veidā mēs varētu piedāvāt priekšrocības daudz labāk pārvaldīt šo sistēmu. Manuprāt, nu, citādi grūti panākt būs līdzsvars starp šiem sliekšņiem dažādās dalību valstīs, vedojot to vienu. Nu, tādā arī tāds sastapsimies ar problēmām atsevišķās valstīs, kas attiec uz laiku un termiņu. Es jau teicu referentam, ka 29. gads tas ir daudz par tālu. Es domāju tieši tā, ka vajadzētu rast kaut kādu līdzsvaru starp 19 un 29. Nu, kaut kādu vidējo zelta vidusceļu, nezinu. Un visbeidzot, kas attiecas uz apusējību kopienas ietvaros, nu man šeit parādas jautājums, kā tas atbilst līgumam vai vismaz līguma garam. Un otram kārdām, ko tas, atb ko tas pasaka kontekstā ar viet, vienotā tirgus direktīvu. Varbūt, ka komisija savā viedumā, nu, ir iedomājusies par to, bet es īsti neredzu šeit tās saskaņotības. Paldies. Kancien kungs uz divām minūtēm, paldies. Paldies priekšsēdētāji, paldies Grošu kungam par ieguldīto darbu. Pavisam īsi pieminēšu piecus tematus, saistībā ar kuriem es iesniedzu grozījumus. Pirmais - ekonomiskais līdzsvars, kas jāpanāk. Starp tirgus atvēršanu. Tātad tas ir pirmais, kas ir jāpanāk, otrais ir iekšējā un ārējā apusējība šo jautājumu vajadzētu risināt pašām dalībvalstīm, jo tur tomēr atšķirīga apstākļa atšķirīgās dalībvalstīs, un šis jautājums arī ir jārisina, jāņem šīs atšķirības ir vērā, pretējā gadījumā mēs pārāk tālu netiksim. Tad ir nepieciešams aicinājums iesniegt pieteikums attiec, iepirku, uz iepirkumiem. Atrisināt šo jautājumu, tātad, kas saistīts ar iepirkumiem un konkursiem, Un ja šie termiņi būs pārāk gari, tad, tad mēs apdaudam principā visu šī priekšlikuma jēgu. Mums ir nepieciešama vienkāršošana, centralizēšana, cik nu tas iespējams. Tas pats attiecās arī uz operatoru certifikāciju un tipu apstiprināšanu ritekļiem. Un tāpat nepieciešams spēcināt regulātoru lomu. Paldies, Lāk Beņina kungs, arī divas minūtes. Lielas paldies, paldies Groša kungam par ieguldīto darbu. Man raisa bažas grozījumi, kuros ir 2029. gads kā termiņš, proti atlikt lietas līdz 2029. gadam, tad jau principā tas būtu tikai atskaits punkts un pats sākums. Tas nozīmē, ka principā nākamā paudze tikai pieredzētu kaut kādu uzlabojumu. Tā kā Es domāju, ka 2019. ir galīgais termiņš, ja runājam par to, kad sākt šo procesu. Savukārt par maksimālo sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju pienākumu apjomu. Debaka kungs ir nācis klajā ar grozījumu. Tas ir tāds sarežģīts grozījums, bet principā tas sasaucās tālāk drāvī kunga grozījumu. Proti, tur mēs skatām šo te banding un varbūt, ka tas arī būtu tas īstais ceļš, pa, ceļš, pa kuru iet, jo tāds diezgan uh, striktais priekšlikums no komisijas puses, mm, mūsuprāt, nu, īsti nes, nesasaucās ar to nolūku, un dažas dalībvalstis droši vien uzskata, ka sliekšņi, kas ir nosprausti, ir vai virs vai, vai zem šī, šī tā rādītāja. Tā kā es domāju, šis te bending varētu būt tas īstais ceļš uz priekšu, un tas mums varētu palīdzēt. Uh, Es nerunāju šeit par konkrētiem sliekšņiem, to mēs vēl varam runāt vēlāk un atrast kompromisu par, par sliekšņiem, savukārt par jautājumu, kas saistīts ar iepirkumiem un tiešo piešķiršanu. Gribu norādīt, ka iepirkumu sakarā tur ir diezgan liela elastība kompetentajai iestādēji, un iepirkumi var būtiski atšķirties pēc struktūras un apjoma, tā ka es nedomāju, ka mums vajadzētu pārāk daudz šobrīd uztraukties uh, un visu var atrisināt tikai caur iepir sabiedriskiem iepirkumiem. Un, protams, ka tiešie iepirkumi, kas tiek piešķirt tiešā veidā, tie to skaits un apjoms ir jāierobežo, un šeit grib atsaukties uz Zīles kungu un to, ko viņš ir teicis par apusēju. Tur var viņam piekrist. Paldies. Tālāk Duranta kundze, arī divas minūtes. Prezident. Priekšādātāji, paldies! Paldies Matiju Grošam. Viņš eh, sāka savus runājumus par to, ka nevajag, jau, nevajag laust to, kas jau šobrīd darbojas, un tāpēc arī mūsu ānu referente iesniedz eh, mūsu grozījumus, sakot, ka, lūk, ir, protams, vajadzīgs tālāk veicināt konkurenci, bet domāju, ka tas pats pašreizējais modelis, šī fragmentēšanās, kas šobrīd pastāv, tā rezultātā Mm, var beigu beigās novest pie situācijas, kas būs ļoti haotiska uz vietas. Nu, vienalga, vai nu tas attiektos uz šiem eh, tie, tīkliem, Un vai nu mēs runājam, eh, un īpaši runājam par ļoti blīvajiem tīkliem, kas attiec uz uh, iepirkumu un piedāvājumu. Varbūt te varam meklēt kaut kādu veidu alternatīvu konkurences jomā arī pārvaldības ziņā. Pārvaldības kontrakti varētu būt uh, kaut kas tāds, kas palīdz veicināt kon konkurēt spēju. Nu, tas uh, varētu būt līdzīgi kā valsts iepirkums, un tad nevajadzētu to visu saskaldīt gabalos. Kontraktu noslēgumā nevajadzētu nomainīt visu šo pārstāvu, bet vienkārši nomainīt pārvaldības uh, punktu. Uh, Tas varētu citādi radīt problēmas blīviem tīkliem. Kramerkungs. Paldies. Es gribēju teikt, ka nav patiešām uh, iespējams uh, tā, tālāk strādāt. Ir vairāk simti grozījumu, mēs tos saņemam eh, iztokot savā dzimtajā valodā tikai dažas dienas pirms sanāksmes. Nu, es gribētu ar tiem iepazīties minimāli vismaz nedēļu pirms tam. Mēs paši uh, strādājam tādos apstākļos un pēc tam uh, padome un komisija vienkārši neņem mūs vērā. Bet mēs gribam tā labi diskutēt. Tālāk ja mēs domājam, ka uh, ir problēmas un tās ir jāatrisina līdz 2029. gadam, tie ir 15 gadi, nu tas ir vienkārši ārprātīgi. Mēs paši mēģinam sev kaut ko uh, pūst miglu acīs. Nu, citās grupās arī valda tādi paši uzskati. Ja mēs runājam par tiešo līgumu piešķiršanu un apusējību, nerunāsim te par kilometriem vai par eh, lielumu. Protams, es saprotu, eh, ka Eh, tas nav, nebūtu pieļaujami, ka Japāns uzņēmumi piedāvātu savus pakalpojumus pie mums, un mēs tajā pašā laikā nedrīkstētu um, viņu tirgu piedāvāt savus pakalpojumus. Tas viss attiecas arī uz mums. Uh, ja RATP teiks, ka mēs vēlamies piešķirt līgumus tiešā veidā, ļoti labi. Eh, Berlīnē eh, tā tas notiek, Hamburgā līgumi arī tiek piešķirti tiešā veidā, ir arī valsts subsīdijas, un tas viss norisinās ļoti labi bet nedrīkst pie, pieļaut uh, dis, diskrimināciju, nedrīkst uh, pieļaut uh, konkurences deformāciju. Tādēļ ir jābūt šai reciprocitātei arī starp uzņēmumu un tā meitas uzņēmumiem. Mēs vēlamies godīgu konkurenci un mēs vēlamies, lai patērētāji varētu izvēlēties labāko kvalitāti, un, protams, jāsaka, man arī nav tik daudz naudas, lai pirkt lētas lietas, tādēļ nevajadzētu konkursu procedūrā izvēlēties lētāko piedāvājumu. Nu tā tas nav. Priekšsēdētāji kungs. Jāsaka, es nāku no Berlīnes un eh, es esmu par to pārliecinājusi uz savus ādus, ka skopies maksā divreiz. Paldies! Čīmēs! Tā, Kolīčeka kungs. Kui eh, tā neferovā konkurence, o které se tady kolega zmínil. Paldies! negodīgā konkurence jau pastāv, kolēģis to nu pat pieminēja. Nu, mēs to pieredzam Čehijas republikā. Lielie uzņēmumi pārsvarā norī mazos uzņēmumus. Tagad par lietu. Šajā ziņojumā uh, referents vēlas uh, atrunāt sociālos standartus un tiek runāts arī par eh, dažādām robežvērtībām. Lielākās vērtības eh, šie kriteriji nebūtu nav aplami. Te tiek runāts par desmit miljoniem vilcienu kilometru, un tad tiek piedāvāta arī paliel, paaugstināšana līdz 35 miljoniem vilcienu kilometru. Čehijā mēs esam. Uh, eh, novērošu to, ka privātu uzņēmumi vēlas izvēlēties tikai to, kas viņiem ir izdevīgāk. Bet politika ir tāda, ka tiek piedāvāti pārvadājumi vienā maršrutā no viena reģiona uz otru domāju, ka e, mums ir jāatbalst šāds risinājums, ka nevar izvēlēties pārvadāt pasažierus tikai pa tiem izdevīgākajiem maršrutiem. Mums ir jāstāsta, kas notiek ārā uz sliedēm, nevar visu vērot tikai sežot e, siltā krēslā savā kabinetā. Mums ir jāparūpēs par reciprocitāti, par to, lai pasažieri varētu baudīt pēc iespējas augstākas kvalitātes pakalpojumus. Tā jau tas notiek, piemēram, e, robeža, pierobežas reģionos starp Čehiju un Poliju. Protams, mums šo apusējību nevajag citiem diktēt un uzspiest uh, ļoti īsā laika sprīdī. Nedomāju, ka vajag noteikt uh, īsākus termiņus, jo tas būtu pretrunā uh, vecajai regulai. 2015. gadā būtu ļoti jauki iepazīties ar šo vidusposmu pārskatu un pēc tam varētu termiņus pielāgot. Ilgāks termiņš eh, tālākā nākotnē būtu kas labāks, uz ko mēs varētu paļauties. Nevajag strept kārstu, mēs nevēlamies, lai samazinātos transporta apjoms. Thank you, Mr. Chairman. Paldies, priekšsēdētāji kungs. Pirmkārt, Liels paldies Matthew Grošam, referentam par šo ziņojumu projektu. Un vairāk nekā 400 grozījumu šajā komitejā iesniegti par šo ziņojumu. Tāpat gribu teikt lielu paldies Žanam Lukam Bikē. Šī ir viņa pēdējā sanāksme, vismaz šajā amatā. Un es varu apsolīt, ka, ņemot vērā viņa iepriekšējos panākumus, es mēģināšu panākt labi līdzsvarotu priekšlikumu saistībā ar tirgus atvēršanu dzelzceļa sektorā. Tātad tagad komentēšu atsevišķus grozījumus. Principā komisija augsts novērtē vairākus no tiem, jo īpaši tos, kur mēs atzīstam, ka ir nepieciešama, nepieciešama obligāta iepirkuma rīkošana attiecībā uz šī pakalpojuma iepirkšanu rītošajam sastāvam pāris piemēru. Grozījumi tiek uh, bloķēti, ņemot vērā jaunās definīcijas, un mēs domājam, ka ar jauno priekšlikumu būs lielāka tiesiskā paļāvība, jo īpaši ņemot vērā to ietekmi, kas ir uz valsts plāniem. Tāpat tiek uzlabota nediskriminējošā pieeja attiecībā uz ritošo sastāvu, lielāka elastība attiecībā uz instrumentiem, lielāka elastība kompetentajām iestādēm, 363 grozījums sadarbība ar kaimiņu valstu iestādēm, proti var izveidot kopēju ritošo sastāvu kopumu, tāpat komerciāli ilgtspējīgu nu, noteikumu izstrāde attiecībā uz ritošo sastāvu. Tāpat mums liekas interesanti arī tas, ka tiek ietverts apusējības principā noteikums, šī klauzula, un mēs uzskatām, ka apusējības klauzula par sabiedrisko pakalpojumu iepirkumu piešķiršanu un tiešo iešķiršanu, ja tas ir tā vēsturiski, pieņems, ka to tomēr nevajadzētu atļaut, tomēr ir jāpiedalās konkursa procedūrā. Tāpat mums tālāk ir jāpapēta iespēja piemērot to arī attiecībā uz trešajām valstīm. Bet, protams, ka tas būs ierobežots un attieksies tikai pēc tā laika, kad būs stājies, kad, kad, kad priekšmets būs stājies spēkā. Bet negribam pieņemt tos grozījumus, kas atšķaida komisijas priekšlikumu, proti kopīgs, kop, obligāti piepirkuma pienākošana, rīkošana un tie, kas iet arī tālāk par mūsu priekšlikumu. Teiksim, tādi grozījumi, kur minimālais sliekšņi attiecībā uz tiešu piešķiršanu tiek modificēti un attiecās arī uz nedzelzceļu sektoru. Tāpat komisija noraida visus tos grozījumus, kas ir domāti, lai saglabātu neierobežotas iespējas piešķirt patiešo iepirkumus dzelzceļa sektorā. Un piektā, punkta, piektā panta sesto punktu atbal, at, apdraud un atšķaida priekšlikums, kas saistīta ar iepirkumu rīkošanu. Tāpat nediskriminējoša piekļuve ilgspējīgam ritošam sastāvam ir ļoti svarīga, ir ļoti būtiska barjera piekļuvē tirgumu, tāpēc komisija nevar atbalstīt tos grozījumus, kur tiek vājināti dalību valstu pienākumi, kompetentu iestāžu pienākumi, lai mēs varētu šo problēmu risināt. Nu, piemēram, ka tagad tur būs no nu, iespēja, nevis pienākums, to mēs nevaram atbalstīt. Tāpat visi pasākumi, ko uzņemās kompetentās iestādes attiecībā uz rītošo sastāvu, nevar traucēt uh, vienādiem spēles noteikumiem tirgū, ir tomēr jāņem vērā arī citi Eiropas Savienības tiesību akti, un kā jau iepriekš daudzreiz norādīts, komisija nevar piekrist pārejas periodam attiecībā uz obligātu konkursu rīkošanu kas atšķirās no komisijas priekšlikumu, mēs uzskatām, ka 2019. gads ir tas termiņš, kas būtu jāsaglabā, kā arī šeit Mozes kungs teica. Tāpat nevaram atbalstīt to, ka maksimālais PSO ir tādā līmenī, kas neļaus efektīvu konkurē, konkurenci īstenot, un te ir daudz, daudz dažādu grozījumu, ko mēs nevaram atbalstīt, tā kā es neturpināšu tos uzskaitīt, būs jau vēl iespēja vēlāk par tiem parunāt. Savukārt noslēgumā revizētā regula 1317 ar tās palīdzību ir jāuzlabo šī pakalpojuma kvalitāte, jāuzlabo pasažieru skaits nākotnē, un mēs uzskatām, ka kompromisa grozījumi, kas TAN komitejā tiks skatīt novembra beigās. Cerams, tur ir tomēr jāapturprātā šis te galvenais mērķis. Mēs pieturamies pie sava sākotnējā priekšlikuma un esam gatavi sniegt tālākas precizējumus, ja tādi būs nepieciešami. Paldies, priekšsēdētāji. Liels paldies, Jēgera kundze. Tagad pievēršos Bilbao kundzei un viņas ziņojumam, pēc tam Zīles kungas ziņojumu. Sākšu ar Bilbao kundzes ziņojumu. Četras minūtes jums laika, lūdzu. Labdien visi! Labdien kolēģi! Paldies priekšsēdētāji, ka devāt man vārdu. Manā ziņojumā tas, ko es cenšos panākt, un tas arī, kas man liekas ir komisijas priekšlikumā ietverts, ir mēs skatām ceļa kartes mērķus, proti, kas tad ir komisijas ceļa kartē ietverts. Es aprakstu šo situāciju savā ziņojumā, un tā ir situācija, kas dažkārt var būt ļoti kaitinoša uh, operatoriem. Tad tālāk. Tad ļoti kaitinoši būtu tas, ja mēs uh, nonāktu pie status quo. Un ir tomēr jārisina šī fragmentācija dzelzceļa telpā. Runātāji, lūdzu, vai varētu lūdzu cilvēki tik ļoti nestaigāt, jo grūti koncentrēties priekšsēdājs. Tie, kuri vēlas doties prom, lūdzu dodieties prom klusu, savādāk te būs vēl lielākas problēmas mums ar savstarpējo izmantojamību un sadarbspēju runātāji tālāk. Tātad problēma, ar ko mēs šeit saskaramies un ko es atspoguļoju savā ziņojumā, ir proti nav pieņemama tālāk status quo situācija, Mums ir fragmentēts tirgus, no tā izriet augstas izmaksas ražotājiem, kas nozīmē, ka ražotājs saskars tātad ar būtiskām problēmām un ļoti lielām nepamatotām izmaksām. 6 miljoni izmaksas divu gadu laikā, un lielākā daļa no tām ir administratīva rakstura izmaksas, proti tās rodas tāpēc, ka ir administratīva rakstura barjeras. Mēs visi piekrītam tam, kur šī problēma sakņojās, bet nu ko tad darīt? Kā šo problēmu risināt? Un es domāju, ka komisijai ir jāanalizē pašreizējā, pašreizējais lietu stāvoklis attiecībā uz trešo pakotni. Mums ir politiskā griba atbalstīt priekšlikums, kas uh, uzlabos stāvokli gribam atbalstīt dalībvalstu pūliņus, lai varētu darīt visu to, kas ir nepieciešams, lai šo situāciju atrisinātu, virzoties uz vienotu dzelzceļa telpu. Šeit, protams, ir jāskata arī Nacionālo aģentūru jautājums. Runājot par, par NRT, un tas, ko mēs ierosinām, ir uzlabot investīciju cauredzamību, samazināt tās izmaksas, kas izriet tīri no administratīviem šķēršļiem, lielāku tiesisko paļāvību nodrošināt operatoriem, jo, evi, jo sevišķi MVU, kas vēlētos investēt dzelzceļa sektorā. Mums ir jānodrošina tas, ka Eiropa varētu būt tāds kā parauga modelis pārējai pasaulē. Uh, Esmu saņēmis vairāk nekā 440 grozījumu, tajos visos es šobrīd nevaru iedziļināties, bet principā ir divas tādas izšķirošās, izšķiroši svarīgās problēmas, kas mums ir jāskata, un ar to arī saistīti šie 440 grozījumi. Mēs uzskatām, ka ir nepieciešams tāds kā vienots biļešu servis, ja tā varētu teikt, viens pieturas aģentūra, Nacionālo aģentūru darbības veidu saskaņošana, pārējais periods. Ar aviācijas aģentūras palīdzību mums, kā redzējām, mums tas iepriekš neizdevās. Ļoti bieži dzirdam, ka deputāti saka, ka mēs nevaram palielināt Eiropas aģentūru kompetences, jo vienkārši nepietiek līdzekļu, budžets ir pārāk mazs. Uh, un tiekoties ar Eiropas aģentūru, patiesībā es biju pat uh, patīkami pārsteigta, jo Eiropas aviācijas aģentūra izrādās uh, neko nodokļu maksātājiem nemaksās. Viņi, viņi, bu, viņu budžets tiks veidots no nacionālajām iemaksām. Tā kā, principā, mums šajā pašā kontekstā jāskata arī ERA e loma, ko mēs varam darīt šajā sakarā, un varbūt mūsu analizē izmantot arī tādu aviācijas pieredzi. Uh, kā veidot šos tīklus starp nacionālajām un, un centrālo aģentūru, kāda būtu labākā praksa, labākais risinājums, un es ceru, ka, ka panāksim vienošanos. Alkadrāvī, kungs, trīs minūtes. Thank you, uh, chair. Lielas paldies priekšsēdētāji, paldies ziņotājai, ēnu referenta vārdā, viņš tiem važām nevarēja šodien pievienoties. Esam nākuši klajā ar vairākiem groziem, pirmkārt par aptvērumu, lai ļautu dalībvalstīm ietvert arī vie, tādu vieglot vilcienu tīklu, teiksim, metro un tam līdzīgus tīklus. Komisija to ir izmainījusi. Tagad ir CN standarti, bet tā kā tie būs brīvprātīgi un mēs nezinām laika grafiku, tad pagaidām mēs par to neizteiksimies. Negribam izslēgt reģionālos pakalpojumus, mums jābūt piesardzīgiem šajā ziņā, nosakot izņēmumus. Tālāk par personiem ar samazinātu mobilitāti. Gribam iesaistīt viņus un nu, izstrādājot DSA savukārt par zonām, gribam to, ka ritekļi var brīvi kustēties un, viņu, un nevajag vēl tālāku apstiprināšanu, ir jāievēro tomēr vienotā dzelzceļa telpa un piekrītam, kā apjoma ekonomika un efektivitāte ir jāuzlabo gan ražotājiem, gan operatoriem. Varētu lietot tos pašus materiālus vismaz daļās tīklu vai, vai tīklu fragmentos, lai nodrošinātu savietojamību. Tālāk par laika grafiku tēsā izstrādē mums ir grozījums, kur mēs precizējam to, ka to var izdarīt tikai tad, ja ir skaidrs novērtējums un mēs analizējam skaidri izmaksas, ir tieši saplēsis, kas mums saprot, kas ļauj saprast, cik, tā, cik daudz tas izmaksās ekonomiskajiem spēlētājiem un tāpat mēs domājam, ka ir jānošķir konvencionālie dzelzceļa tīkli no ātrvilcieniem, jo ātrvilcieniem tomēr tur ir vairākas papildus prasības un tur tomēr situācija ir atšķirīga, nevis kā tas ir tradicionālajā dzelzceļa tīklā. Tālāk par low wagon ritekļiem. Jūs zināt, ka tur atšķirās sliežu platums. Uh, un dažreiz to var atrisināt saistu, ar zemās grīdas, zemās grīdas vilcienu gadījumā. Mūsu ēnu referents ir nācis klāra grozījumu, kur mēs skaidri norādām uz to, ka šis pēc tam arī ir iespējams, tam ja pievēršam īpašu uzmanību tālāk par ERTMS. Mēs domājam, ka ERTMS tas ir Eiropas projekts un aģentūrā jābūt galvārdam. vārdam Bet, protams, arī Nacionālo aģentūru loma ir jāstiprina, jo viņi būs tie, kas labāk zinās tieši stāvoklus vietas, jo īpaši ir jāpārbauda, ka RTMS līnijas nav no pretrunā ar konvencionālajām eh, dalībvalstu sistēmām. Tātad šobrīd likšu punktu. Tas ir tikai tāds pārskats par grozījumiem, ar ko N referents nācis klajā un vēlam veiksmi ziņotājai un ceram uz labu sadarbību nākotnē. Lielas paldies, Krēmer kungs tālāk. Jā, paldies. Sākumā vēlējos pateikties referentei. Mūsu sadarbība norisinājās ļoti veiksmīgi un priekšlikums arī kalpo par tādu labu pamatu turpmākajam darbam mēs runājam par to, ka vajadzētu būt atļauju izsniegšanai visā Eiropā. Mēs esam uh, iesnieguši grozījumu, ka eh, eh, šīs atļaujas ir jāpērk, bet eh, tehniskās pārbaudes veiks dalību valstis uz maršrutiem, bet jāsaka, ka šīs atļaujas ir jāharmonizē visā Eiropā un arī šī ritekļu, jeb vagonu reģistrēšana, mēs to atbilst, atbalstām Eiropas līmenī, un, protams, ir jāpadomā arī par cilvēkiem ar ierobežotām kustībām. Ja kādam tas nav vajadzīgs, tad nevajadzētu domāt, ka tas nav visiem nepieciešams, lai nebūtu šīs iz izstumšanas, tālāk EMTS 600, 6000 km Eiropā un neviens piemērots lokomotīvs. Nu, tas ir vienkārši apkaunojuši. Ko tādu var darīt tikai Eiropas dzelzceļa aģentūra un tikai tā, un uh, savādāk būs atkal milzīga neveiksme, neskatoties uz lielām investīcijām tālāk ir jābūt uh, kaut kādām līgumiskām saistībām starp dzelzceļa aģentūru un ESA. Protams, eh, ēra nevar paveikt visu to, kas ir jādara dalību valstu iestādēm, bet eh, šai dzelzceļa aģentūrai tad ir jābūt pēdējai instancei, tā ir jāsaka pēdējais vārds, lai varētu veikt dzelzceļa harmonizāciju Eiropā, izvairoties no negatīvas attīstības. Protams, ir jābūt pārējais laikam, lai sadarbība starp dzelzceļa aģentūru un dalību valstu iestādēm notiktu nevainojama. Padoma ir vienojusies par kompromisu. Jā, tas ir solis pareizā virzienā, bet tas nav pietiekama liels solis. Tur ir teikts, ka viss, kas brauc pa Eiropu, visas e, preces un pasažieris, kas tiek pārvadāti, par to ir jālēmj ERA, jeb dzelzceļa aģentūrai. Bet vai padoma kaut ko saprot no dzelzceļa līnijām Lietuva? Igaunija, Latvija. Uh, Jāsaka, ka ņemot vērā šo valstu pagātni, šajās valstīs ir tāda vienota, vienots dzelzceļa tīkls, bet joprojām nav dzelzceļa līnijas, dzelzceļa maršruts, kas vest no Rīgas uz Tallinu. Pirms 25 gadiem tās nebija problēmas, bet tagad viss ir nacionāli sadalīts, ir jāpārkāpī, piemēram, Valgā, bet, piemēram, Francijā arī ir atšķirīgas situācijas, piemēram, atšķirīga šādas lokomotīvas tiek izvietas izmantotas dienvidos un atšķirīgas ziemeļos. Nu, par kādu Eiropas skatu mēs te runājam, ja pat viens valsts iekšienē ir šāds sadalījums. Es domāju, ka ir jāspēcina šī sadarbības ar PNSS un um, ēra Zīleskungs. Paldies, priekšsēdētāji. Tāpat liels paldies par, ziņotājiem par uh, ieguldīto darbu, bet iesākšu ar Maikla komentāru Patiesībā tā ir laba iespēja, lai varbūt dotos uz Baltijas valstīm un varbūt arī izmantot šo iespēju kaut kurā brīdī TNT ietvaros doties no Rīgas uz Stālinu. Bet, protams, ka tur ir daudz citas lietas, kas uh, varbūt nav atrisināts un kas nav labi, tam es varu piekrist. Bet uh, nevar tikai apstāties pie certifikāta izdošanas no ārpuses. Problēma jau ir cita. Mēs nezinām, kā izmantot šos te mēs nevaram izmantot šos garu distanču vilcienus, tāpēc, ka vienkārši ātrums ir ļoti zems un, un pavisam īsts komentārs par manu ziņojumu grupu kaut kurā ziņā. Par, savs, par sadarbspēju es varu arī piekrist, jo tas sasaucās ar manu pozīciju. Tas ir, proti, ir kā valstis, kas ir izolētā situācijā, un ir divas tādas grupas Es arī tāpēc esmu nācis klajā ar atbilstošiem grozījumiem kompromisa garā, kas būtu labs kompromisa risinājums, ko varētu pieņemt šajā komitejā. Tomēr ir tādi izolēti tīkli, kas ir izolēti no ES, bet viņi ir labi integrēti citu valstu tīklos, kuriem ir laba sadarbspēja ar tātad trešo valstu tīkliem. Un gribu lūk kolēģus uh, saprast un, un izrādīt tādu kā izpratni par šo situāciju. Un ja ir ieinteresētās puses, kuras vēlas saņemt certifikātus vai atļaujas no ERA, un ja tas ir daudz dārgāk nekā saņemt tos no vietējās iestādes un vēlas eh, eh, darboties tikai savā valstī vai varbūt integrētos tiekos ar trešajām valstīm, nu nevajag prasīt lielāku maksu nekā tas būtu citos gadījumos. Ja šādas interesētās puses pastāv, tad nevajadzētu būt, ka pēc šī, šo tiesību aktu pieņemšanas viņu situācija būs sliktāka nekā tas ir tagad. Uh, Tālāk par RTMS arī savā ziņojumā, kam, par ko runāšu vēlāk, esmu pievērsies RTMS jautājumam. Ir daudz grozījumu, kur teikts, ka mums ir jāpārdomā situācija, kurā Eiropas certificē tikai RTMS, bet nesertificē konvenciālos ritekļus. Es īsti nezinu, kā, pie kāda risinājuma tad mēs nonāksim šajā jautājumā. Tas nav tas, ko es gribētu redzēt. Un visbeidzot par Eiropas ritekļu reģistru. Jau atkal gribu piesaukt šos izolētos tīklus, kas ir labi, iz, labi integrēti trešo valstu tīklos. Kā mēs varam izveidot Eiropas ritekļu reģistru šajā gadījumā? Tas nav iespējams. Mēs devāmies uz zēru, un viņiem nav dātu par šiem te ritekļiem, kas darbojas trešajās valstīs. Tā ka varbūt, ka, ja ir šis ritekļu reģistrs, tas nozīmē, ka Baltijas valstu ritekļi nedrīkstēs darboties, un tas taču nav mūsu mērķis. Paldies. Količek, Muchas gracias, aponente. <laughs> Količeka kungs, lūdzu, trīs minūtes. Paldies. Gribēju pateikties referentei. Sjednocení technických požadavků a certifikačních procedur. To je uh, asi velice. Ja mēs runājam par atļauju izsniegšanas procedūras harmonizāciju, tas, protams, ir ļoti loģiski. Vispārējais, par ko mēs runājam, īstenībā pasliktinās uh, esošo sistēmu. Protams, atļauju izsniegšanai ir jābūt harmonizētai. Mēs te nerunājam tikai par lokomotīvēm. Un vajadzētu izsniegt atļaujas ne tikai lokomotīvēm, bet arī uh, visa maršruta, visas distances garumā. Arī tur ir jābūt vienādiem noteikumiem. Ja mēs runājam par ēra, uh, tai vajadzētu koncentrēties uz procedūras ievērošanu un tehniskajām normām. Un tas ir uh, kopīgs darbs uh, gan ERAI, gan dalību valstu aģentūrām. Tas būtu daudz labāk nekā, ja būtu gandrīz 30 dažādu normu kopumu dalību valstīs. Un jābūt arī uh, vienotām kontrolas procedūrām. Par to ir jāparūpējas, lai varētu virzīt uz priekšu visu procedūru. Protams, ir arī tādas, uh, tādi izolēti maršruti, vienas sliedas dzelzceļš vai uh, platsliežu dzelzceļi. Protams, Baltijas republikā situācija ir savādāka, bet man šķiet, ka tur varētu ieviest vienot procedūru. Paldies, Estēlas kundze! Jūs runāsiet Grandes kunga laik, vārdā, laikam, lūdzu, trīs minūtes. Buenas tardes. Quisiera en primer lugar excusar. Paldies, labu pēcpusdienu visiem. Pirmkārt, atbalst, atvainos, ka Grandes kungs nevarēja būt klāt. sadarbspējas jautājums ir ļoti svarīgs, tas atspoguļos arī grozīmos, un iesākumā gribu teikt, ka mums ir nepieciešams trešās pakotnes reformēšana, un tas ir jādara, protams, balsoties uz komisijas priekšlikumu. Tāpat ir jāparāda politiskā grība, ka mēs vēlamies patiešām izveidot vienotu dzelzceļa tāpu, kurā sav, savietojamība ir iespējama, un šajā ziņā piekrītam komisijai un tas pats atspoguļos arī daudzos grozījumos, ka ir nepieciešama progresīva pieeja attiecībās kompetenci nodošanu aģentūrai, tas jādara konkrētā termiņā, lai kaut kurā brīdī būtu skaidrs, ka reforma tiek pilnībā īstenot un ka eh, visi grozījumi, ko esam veikuši, tomēr ir savstarpēji savietojumi un viens otru papildina un nav pretrunā viens ar otru. Un patiešām daudz grozījumu, kas arī atspoguļo Mūsu pozīcija, mēs uzskatām, uzlabo galveno šīs te reformas mērķi, un jo īpaši tas sakāms par rītošo sastāvu un ar to saistītajiem grozījumiem. Uh, Eiropas dzelzceļa aģentūra komisijas priekšlikumā ir tā, kas izsniegs atļaus ritošā sastāva laišanai tirgū, bet mēs domājam, ka tomēr arī nacionālajām drošības aģentūrām ir jāpiekrīt zināmai atbildībai, un tas arī šī prasība arī vairāk kārt izskanējusi. Viņi varētu izsniegt atļaus tam ritošajam sastāvam, kurš kursēs tikai konkrētās valsts iekšienē, vai arī atsevišķos tīklos, balsoties uz konkrēto situāciju atsevišķās dalībvalstīs. Un tad 182 arī šis ir vērtīgs grozījums, kas cerams rezultēsies kompromisu grozījumā, kas tiks beigās ietverts galīgajā variantā. Tātad, ja ir labi eksistējušas sistēmas, kuras pārvalda Nacionālās drošības iestādes, tad vajadzētu, vajadzētu to padarīt, šādu scenāriju padarīt iespējami arī turpmāk. Var vienkārši konsultēties ar Eiropas dzelzceļa aģentūru, lai nodrošinātu, ka ir konsekvence un ka ir saskanība Eiropas Savienībā, bet tā tad neatņemt nacionālajām iestādēm visas pilnvaras. Es domāju, ka tas varētu arī veiksmīgs risinājums būt un ka mēs atradīsim kompromisu. Vēlreiz liels paldies referentam, jo mēs gal galā tas, ko mēs vēlamies, ir tomēr lielāka drošība, lielāka tirgus atvērtība un pievienotā vērtība. Paldies! Liels paldies! Es tagad gribētu pāriet pie Krāmera kungas ziņojuma par dzelzceļa drošību. Lūdzu. Paldies. Sākumā vēlējos pateikties ēnu referentiem. Sadarbība norisinājās nu dienu veiksmīgi un ir iesniegti 426 grozījumi un tie papildina un uzlabo priekšlikumu. Jāsaka, ka mums te nav daudz uh, nesaprašanās par šo tēmatu. Ir ļoti labi, ka kolēģi atbalsta arī vienota drošības certifikāta ieviešanu ES, uh, un ERAI ir jāapkopo jaunas normas un noteikumi, un ja, piemēram, ir uh, Eh, nelaimes gadījums, tad ir jābūt koordinācijai, ir 12 tūkstoši dažādu normu un noteikumi, un eh, papildus šiem eh, rakstiskajiem noteikumiem ir vēl desmitiem tūkstoši mūtisku noteikumu, nu tad viss tas vai, ir jā, labāk jāharmonizē. Protams, arī cilvēka kļūdas iespēja ir jāņem vērā nelaimes gadījumu. Uh, Uh, situācijā, piemēram, atpūtas un darba laiki, piemēram, uh, mēs jau esam diskutējuši par to, ka pilotiem ir mazāk atpūtas laika nekā uh, kraus automašīnu šoferiem, bet par to jau visu runājām. Tālāk ir jārunā arī par iespējamiem riskiem Lielbritānijā. Uh, Eh, šāda praksa jau ir ieviesta. Piemēram, ja kāds darbinieks redz, ka pastāv briesmas vai ir kādi trūkumi, tad viņam ir jābūt iespējai par to paziņot, nebaidoties par darba vietas zaudēšanu. Tālāk ir jārunā arī par minimāliem standartiem. Tādi tika ieviesti attiecībā uz troksni. Un, ja, piemēram, sliedes tiek slīpētas un uh, uzturētas ik pa diviem gadiem, tad, protams, ir mazāk trokšņi, ja tās tiek uh, apstrādātas un uzlabotas uh, ik pa 20 gadiem. Jāsaka, ka, piemēram, var jums pastāstīt, uh, Eh, par to, kas notiek Berlīnē, eh, tur, eh, ja, piemēram, sliedes un visa infrastruktūra tiek regulāri uzturēta un uz, noslīpēta, tad tas, protams, izmaksā lētāk nekā, ja ir jāveic retāk, bet tādi lielāki darbi. Protams, ir arī dažādi izņēmumi, un es jau iepriekš teicu, ka dalība valstis bieži vien rīkojas šauri interešu vadītas, eh, bet eh, ir jābūt arī tādam reģionālajam un vietējam līmenim. Es ceru, ka mēs varēsim vienoties ātri, kolēģu vairums atbalstīs šo priekšlikumu, un es gribu vēl pirms vēlēšanām panākt vienošanos ar padomi, Mēs eh, pagājuši ceturtdienu pavirzījāmies uz priekšu. Vācija, valsts, kur es pārstāvu, turējās pretī līdz pēdējiem brīdīm, bet tad, paldies Dievam, bija spiediens no, citas, no citu valstu puses, un tad Vācija tomēr nāca arī solīt pretī, bet, protams, mums vēl ir jāpanāk eh, daudz vairāk. Mēs negribam, lai šeit būtu iespēja izvēlēties starp ENS un ERU. Mēs vēlamies, lai būtu laba sadarbība. Abām iestādēm ir jāsadarbojas ļoti pragmatiski, un ja tas būs iespējams, tad ERA būs tā iestāde, kas dos zaļo gaismu, un tad var, eh, protams, visā šajā drošības arhitektūrā iebūvēt vēl eh, jaunu stūrakmeni. Eh, mēs jau Gatavojot eh, ziņojumu par aviācijas nozari, sastapāmies ar līdzīgām problēmām, un tās bija tādas pašas problēmas kā pirms 20 gadiem. Es domāju, to pašu mēs varam paveikt arī dzelzceļa nozarē. Mums ir jāprūpējas par industrijas interesēm, par pasažīru interesēm, protams, arī par vides aizsardzību, jo tādā veidā būs vairāk uh, transportu tieši pa sliedēm. Paldies, Koha kungs pārstāv Baha kungu. Trīs minūtes. Jā, Baha. Paldies, Baha kungs lūdza, lai es viņu pārstāvu. Viņš vēlējās teikt sekojošo. Mums nevajadzētu drošību aplūkot nošķirti no ceturtās dzelzceļa paketes, mums ir jānodrošina saskaņotība arī ar citiem dokumentiem un lēmumiem, eh, runājot arī par sadarbspēju un Eiropas dzelzceļa aģentūru. Protams, ir jāuzsver šī Eiropas pieeja, erai ir jātop spēcīgākai, un vienotais drošības certifikāts varētu uh, garantēt tādu Eiropas papildvērtību. Tikai tā mēs varētu uh, garantēt vairāk drošības uh, dzelzceļā. Jāsaka, ka Tas ir ņemts vērā ļoti daudzos grozījumos, un Baha kungs gribēja teikt, ka ETP grupa ir iesniegus ļoti daudzus grozījumus, bet tos viņš neatspoguļos. Uh, Eh, Baha kungam eh, svarīgi ir sekojošais, ir jādefinē, kas tad ir daudzie spēlētāji un jānosaka, eh, kurš par ko ir atbildīgs, lai izvairītos no vājajām vietām un baltiem plankumiem. Otrām kārtām ir iespējams uzlabot pašreizējo situāciju. Uh, domājot arī par uh, labāku uh, ritošā sastāvu izmantošanu. Trešām kārtām sociālie aspekti, darba un atpūtas laiki, darba apstākļi. Tas, protams, arī drošību ietekmē tiešā veidā. Mums vajadzētu saprast, vai varētu ieviest ko līdzīgu tahogrāfam arī dzelzceļa sektorā tiek eh, runāts arī par tādu godīgu eh, izturēšanos, par ētiku, eh, par to runājam arī aviācijas nozarē. Ja, piemēram, darbinieki ir redzējuši, ka ir risks drošībai vai viņi paši ir pieļaujuši kļūdas, viņam par to ir jābūt iespēja ziņot, nebaidoties par darbvietas zaudēšanu un Baha kungs domā, ka par ziņojumu varēs vienoties ātri un bez problēmām. Paldies! Rauj! Elka Drāvī kungs tālāk uz trim minūtēm. Lūdzu, Saidi! Paldies priekšādātāji! Ines Sajāls Senders vārdāks ir mūsu ANU referente. Gribu mazliet sīkāk paskaidrot tos grozījumus, ko esam iesnieguši. Par virkni grozījumu, ko iesniedzām, Mēs, eh, tie attiecas lūk uz, eh, tur ir saistība arī ar, arī uz incidentiem cilvē aviācijā, un Kokungs jau tur runā, lūk, šī drošības kultūra, nu, piemēram, lūk, vilcienu vadītāji eh, un viņu darba apstākļi un nepieciešamība uzlabēt dzelzceļa sistēmas drošību. Tāpēc vajadzīgs ieviest šo koncepciju par godīgo kultūru, tā lai aktīvi mudinātu personālu ziņot par kaut kādu veidu iespējām, incidentiem un tam līdzīgi. Katreiz, kad ir kāds šāds incidents vai negadījums, vienmēr, protams, ir problēmas ar upura identificēšanu. Tā ir mm, tā problēma, ka tas var prasīt, nu, dienām laika, kā tas bija vasarā Spānijā, un tāpēc ir nepieciešams, eh, lai aģentūra paredzētu iepriekš šādu iespēju, varbūt ir kaut kādi pasažieru vārdu saraksti, kā tas Tas, piemēram, ir iespējams atvilcienu gadījumos Francijā un tā tālāk, tur taču rezervācija iepriekš ir obligāta un tā tālāk, un varbūt tad tādā gadījumā viņiem šādi dati jau ir pieejami. Turklāt mēs arī gribētu spēcināt šo cilvēku resursu faktoru, kam, protams, ir ļoti būtiska loma, un šī, šeit ir jā, jāveic, jāveicina sistēmas kvalitāte. Tāpat, lai vēl veicinātu drošību, esam ierošinājuši izveidot kas, um, kas ļaut izvairīties no, um, no pārklāšanās. Te runājam arī par nacionālajām aģentūrām un iestādēm. Nepieciešams izstrādāt ārkārtas plānus, kas ļautu organizēt krīzes apstākļos palīdzības sniegšanu, pakalpojumu sniegšanu. Tāpat arī vajadzētu kaut kādu veidu plānu upuru iespējamai aprūpē, ja tā tas būtu vajadzīgs. Tātad tādi iespējamā riska plāni. Mēs turklāt uzskatām, un tas atspoguļojas arī manā Elka Drāvī ziņojumā, viens elements, ka Ja sektors tiek pārvaldīts pārobežā, tad jāizveidos koordinācijas sistēma incidentu gadījumā, nelēms gadījumu gadījumā tā, lai abas sistēmas varētu atbilstīgi sadarboties. Un arī šeit mēs uzskatām, tieši tāpat kā otrziņām gadījumā, ka ir jānodala šeit ātri vilcieni un parastie lēnie vilcieni. Kas attiecas uz apkalpi, uzskatām, ka aģentūrām ir jāharmonizē obligātos minimālos standartus eh, rītošā sastāva apkalpei Un tam, protams, tie, protams, var tikt eh, modelēti, ņemot vērā nobraukumu un eh, sliežu platumu un tā tālāk un tam līdzīgi. Turklāt vienu gadu pēc šīs direktīvas spēkā stāšanās mēs domājam, ka vajadzētu vilkt minimālo kontroli eh, arī attiecībā uz lokomotīvu vadītāju darba laiku. Un te ir tas pats komentārs, kas tika izteicis jau attiecībā uz Bilbao kundzes ziņojumu. Paldies. Lies paldies. Tālāk Benienkungs uz trim minūtēm. Paldies. Esmu iesniedzis vairākus grozījumus, kuros uzsver to, cik ārkārtīgi svarīgi ir eh, šī, šī koncepcija, cik tālu tas praktiski iespējams. Un saprotams. Jāatceras, ka, protams, vēlamies samazināt risku, bet tas var maksāt milzīgi liels līdzekļus, un tādā gadījumā nereti ir tā, ka šī izdevuma vienkārši nav tā vērta. Mēs jau varam izvēlēties neskādas absolūtas vērtības drošības jomā un tā tālāk, bet tas viss tādā gadījumā izslēgt dzelzceļu no izmantojamo transporta moduļu jomas kopumā. Otrām kārtām par atbildībām un saistībām runājot, mums jābūt ļoti piesardzīgiem, kad runājam par to, ka visi dzelzceļā iesaistītie, iesaistītās puses ir atbildīgas. Jā, tā ir taisnība, bet lai arī viņi ir atbildīgi par savu konkrētu daļu kontraktuālajās attiecībās, mēs nevēlamies, lai šeit rastos sajukums, it īpaši attiecībā uz patērētāju, jo patērētājs taču ir noslēdzis kontraktu ar piegādātāju, un šis patērētājs maksā par pakalpojumu konkrētam uzņēmumu un nevis, piemēram, iekrāvējam un visiem citiem, kas iesaistīti šai ķerītē. Tātad te jābūt ir kontraktuālajām attiecībām un nu, vienam viena veida punktam, kur patērētājs tad var vērsties sūdzību gadījumā, kas attiec uz grozījumiem un dalību valstīm ie, ieviest savus drošības noteikumus. Atsevišķot gadījumos tas varbūt nebūtu problemātiski savstarpējai savietojamībai, ja, izve, ja mēs veidojam vienotu dzelzceļa tīklu, bet citā gadījumā varbūt arī tā, ka tie ir pilnīgi pretrunā tie, tai domai, ko mēs vēlamies panākt. Tāpēc mums jāpārliecinās, ka jebkādi uh, E, nu, drošības noteikums tik ieviest papildus, nav pretrunā harmonizācijas principam. Ja viņi ir harmonizācijai pretim, nu tad tādā gadījumā nu, mēs atkal atgriezīsimies faktiski izais punktā un pēc desmit gadiem tikai to vēl konstatēsim, ka esam vēl pilnīgi fragmentētā tirgu un sistēmā. Nē. Un par darba laiku runājot. Uh, Es nedomāju, ka mums vajadzētu aicināt izstrādāt dar, tiesību aktu par darba laiku, bet varam darīt kaut ko šeit drošības apsvērumu ietvaros. Nu, tāpat arī šī pretruna tika apspriest jau pagājušajā nedēļā. Bet es nedomāju, ka šeit vajadzētu šo sociālo laiku iesaistīt un tā tālāk. Paldies. Paldies, turpin priekšādatāji Zīles kungs tālāk. Paldies, priekšādatāji. Pirmām kārtām Paldies, protams, par lielisko sadarbību, Maikl. Jūs tiešām bijāt ļoti gatavs sadarboties pie šī tehniskajiem jautājumiem strādājot, un tiešām priecājos, ka jūs, un tiešām priecājos, ka jūs teicāt, ka vācu varas iestādes piekritušas beidzot, un mēs varam turpināt šos tehniskos apsvērums un nonākt pie saprātīga risinājuma, jo viedokļi, protams, par šo arī komitejā ļoti atšķirīgi. Ja mums ir iespēja, tad, es domāju, tā mums ir jāizmanto. Par citiem jautājumiem runājot, gribu teikt, ka par vienoto drošības certifikātu runājot, Maikls organizēja ļoti labu tiks, tikšanos ar pārējiem, mēs apmanījāmies ar pieredzi, ar aviācijas sektoru, mm, apspriedam to, ko mēs varētu pārņemt no viņiem eh, pie, nu, darbā pie drošības jautājumiem. Un tāpat laikā ir ļoti interesanta situācija, ka ka viņiem nebūtu nav tādas vienodrošības certifikāta aviācijas sektorā, nē, to joprojām dara NSA, respektīvi Nacionālās atbildīgās iestādes, un varbūt tas ir arī mūsu risinājums, varbūt arī nē. Varbūt tas iespējams tikai tajos gadījumos, kad operators vēlas darboties tikai vienā dalībvalstī, un tad certifikācija, lūk, varētu izsniegt izsniegt nacionālā iestāde. Nu, varbūt te nonāksim pie kompromisa. Citos, citās lietās katrā ziņā mēs diezgan nesam pārāk konsekventi šeit savā nostājā. Nu, piemēram, es jau komentēju to, ka, ja mēs runājam par uh, šo mm, signālu sistēmām, kas ir dažādas dalībvalstīs. Dzirdējām komentārus no dalībvalstīm, arī no lielajām dalībvalstīm, kur saka, lūk, uh, paturēsim RTMS un pārējo visu nodosim nacionālo iestāžu ziņā. No vienas puses tātad mēs vēlamies, lai ērā ir pilnīgi kompetence, no otras puses tomēr to nevēlamies darīt. Neizmantojam šo pieeju citos aspektos, tāpēc es domāju, ka mums jāsaglabā mūsu nostēju, mm, tā lai, lūk, mēs varētu nodrošināt konkrētu spēju arī šajos drošības un savietojumības jautājumos. Nu, es domāju, ka mums izdosies kopīgiem spēkiem atrast tādu risinājumu, kas nav pretrunīgs un visiem pieņemams. Paldies. Količek kungs, trīs minūtes. Kui jā, būdu velmi stručnī, protože... Eh, Paldies, būšu ļoti lakonisks. Šajā ziņojumā daļai tiek regulētas līdzīgas problēmas kā iepriekšējā ziņojumā. Uh, bet ir ieviesti darba laika ierobežojumi. Kravas pārvadājumos tas ir ļoti labi regulēts, aviācijas nozarē netik labi, bet tagad ir jāharmonizē normas dzelzceļa nozarē. Domāju, ka Zīles kunga komentārs bija tāds faktisks dabas, un mēs varēsim panākt uh, labāku procedūru, ko kontrolētu ēra pēc tam, kad tā būtu to ieviesusi. Dalībvalstu aģentūras veids izmēģinājumus, tās kontrolē cita citu, un, protams, ir jābūt arī minimālajiem uh, standartiem attiecībā uz darba laiku un atpūtas laiku. Atšķirībā no aviācijas nozares, mums ir jākontrolē infrastruktūra. Tas būtu viss, ko vēlējos teikt. Gribēju pateikties referentam. Mēs ļoti daudz reiz diskutējam, un tas bija patiešām ļoti patīkami. Paldies! Paldies! Tālāk Zīles kungu ziņojums. Nu, protams, lūk, ēra. Roberta, tev četras minūtes. Paldies, Brian! Gribu teikt paldies kolēģiem visiem, kas šos čet, iesniedz šos 408 grozījumus par manu ziņojumu. Un gribu teikt, ka būtiska daļa no šī ziņojuma, protams, ir saistīta ar tehnisku raksturu lietām, un tāpēc, domāju, daļu no šī, nu, lielu daļu grozījumu varēšu pieņemt. Savukārt daļu grozījumu attiecas uz tādiem jautājumiem, kas ir jāapspriež un par ko jārod risinājums, bet kas jāsaka nav pārlāk, pārāk pretrunīgi vai delikāti. Nu, tā, piemēram, ir grupa grozījumu kas attiecas uz kvalifikāciju un aģentūrām, runā par eh, to, ka lūk šai aģentūrai būtu tiesības arī apturēt certifikātu, to atsaukt un tā tālāk. Nu, un kas notiek tagad, ja šo certifikātu izdevusi otra iestāde un tam līdzīgi. Redzēsim, kā tas notiks, bet domāju, ka šeit varētu nonākt pie atbilstīgiem kompromisu grozījumiem. Turklāt te ir arī tādas jomas, kur aģentūrai vajadzētu nākt klajā ar rekomendācijām. Par šo jomu ir ļoti daudz grozījumu. Domāju, arī šeit mums izdosies rast atbilstīgu kompromisu. Uh, Tas pats attiec uz grozījumiem par uh, sūdzību iesniegšanu un pārskatīšanu un izskatīšanu. Te arī ir virkne grozījumu, kas par to runā. Domāju, ka varēsim arī šeit rast vienošanos. Un tad ir Filipa, gro, Filips grozījums par nodevu līmeni. Tas ir ārkārtīgi interesants no vienas puses, varbūt, ka jānodala. Uh, nu, nodevs, kas noteikts pamatojoties uz visiem šīm autorizācijām un tam līdzīgi, šis priekšlikums varbūt ir jāapsver, ir jāsaprot. ka tirgus visā Eiropas Savienībā arī izmaksu ziņā nav līdzīgs visā Eiropas Savienībā par valodu runājot. Te jāsaka, nebija tik daudz grozījumu, kā es biju domājis. Mm, par to, ka lūk, vai šie certifikāti un pilnvars tiks tulkots oficiālajās valsts valodās, tur, kur rītošais sastāvs tiek izmantos, ja tā ir oficiāla valoda, jo, protams, ir tādas jomas, kur eh, ir valodas, kas tiek izmantotas, bet tā nav, tās nav Eiropas Savienības oficiālās valodas, manuprāt, šāds ierosinājums būtu nedaudz um, traks. Uh, Nē, galu galā mm, mums ir vajadzīgs oficiālās valodas šāda veida drošības certifikātiem un tā tālāk. Manuprāt, būtu pat nelegāli pieprasīt to, kam kādās citās valodās vēl. Un visbeidzot, gribu teikt, ka mums, protams, jānonāk pie sapratnes par to, kā apakšuzņēmēja nodarbināšana šeit darbosies, jo ir jau labi, ja ir labi izstrādāts ietvars, un mēs varam cerēt, kā attiecības starp ēra kā mm, līguma kontraktu piešķirēji neradīs nekādas, kom, ne, neradīs nekādas konfliktus un pretrunīgas situācijas. Ir otra puse vēl tam visam. Aviācijas sektorā viņi to diezgan mierīgi ir nokārtojuši. Nu, pār, mums jāpaskatās, vai ar to pietiek, vai šeit pietiek tiesību aktu šai jomā mūsu regulējumā. Bet, protams, būtu ārkārtīgi grūti radīt detalizētāku regulējumu nekā to, ko ierosina komisija. Un visbeidzot, es domāju, mums nepieciešams atrasināt šos savstarpēji saistītos jautājumus ar savietojamību un drošības eh, jautājumiem citādi. Tīri no legālā skatu punktu raugoties radīsies problēmas, tāpēc turpināsim šo ļoti labu uzsākto sadarbību pie šī tehniskā pīlāra. Paldies! Lielas paldies, Rikē, kungs, trīs minūtes. Paldies, priekšādātāji! Paldies, Roberta! par paveikto darbu. Es domāju, ka mūsu viedokļi par to, ka aģentūra ir tā galvenā un centralizētā vieta, kur visi šīs savietojumības un drošības jautājumi tiek risināti, ir līdzīgi. Šai kontekstā mēs aizstāvām šo vienas pieturas aģentūras koncepciju, atstājot aģentūram tādas certifikācijas, eh, kas tā kā paredzēts komisijas priekšlikumā kā arī kontrols uzdevumus. Īpaši attiecībā uz RTMS, nu problēma ir, un tā tiek bieži pieminēta, ka ir nepieciešams kaut kāda veida efektīvi veidi, kā veidot sadarbību starp ERA un nacionālajām iestādēm, it īpaši tajās valstīs, kur ir kaut kāda specifika viņu infrastruktūrās, kā piemēram Baltijas valstīs vai Spānijā. Vai, piemēram, uh, kur ir kaut kādas definīcija problēmas lokālā līmenī. Jo tad tādā gadījumā, protams, jāraugās to galvenais, lai būtu kvalitatīvu pakalpojumu sniegšanu nodrošināt. Nu, man liekas, šādas Eiropas aģentūras funkcija palielināšana būtu tāda Eiropē, tāds eiropeisks solis. Uh, mēs jau te runājam par to, ka, lūk, personāls, kas um, strādā uz vilcieniem, arī ir jāsertificē vienotā veidā. Un ir nepieciešams vēl šajā kontekstā tomēr ieviest vairākus precizējumus par to, kā tiek tīri iekšēji organizēta šī sertifikācija un tam līdzīgi. Un tālāk um, aģentūras līdzekļu organizēšana, finansējums, nu jā, domāju, ka arī šeit ir vajadzīgi zinām presinājumi un paties problēma ir tajā, kā. Ka salīdzināt šo atbildību ar, palielināt atbildību ar līdzakļiem. Nu, lūk, finanšu resursi, cilvēku resursi. Mēs ļoti labi zinām, ka šie uzdevumi ir ārkārtīgi svarīgi, pieaugoši un reizēm līdzekļu pietlūks, un līdzekļu plūsma nav droša, nav stabila. Un tad šādu uzdevu, svarīgu uzdevumu piešķiršanu attiecībā uz drošību un savietojamību aģentūrai, kurai savukārt nav pietiekam daudz drošu līdzekļu materi materiālās nodrošinājumu, nu tas varētu būt neveiksmīgs risinājums. Mēs domājam, ka nepieciešams eh, arī visiem, ja pietiekam ilgs pārējais laiks, lai operatori varētu savu darbu pārkārtot un e, nodrošināt savukārt, nu, lūk, teiksim, nu, gadu vai varbūt e, pat mazliet vairāk laika, lai piemērotu šos, šīs normas un regulējumu. Un svarīgi atcerēties, ka vienlaicīgi ir jāsaskaņo arī šis finansējuma jautājums ar e, laika grafiku. Paldies! Parņokungs, trīs minūtes. Paldies priekšādā tā godātie kolēģi! Mēs atbalstam to, ka jāba, jāstiprina ēra loma. Tas ir mūsu pirmais novērojums. Mēs uzskatām turklāt, ka mm, drošības certifikācija un autorizācija ir jautājums, kas būtu tad pēc izvēles vai no nu ERA vai nacionālo iestāžu vietā un ar zināmām atlaidēm un izņēmumiem. Tajos gadījos, gadījumos, kad, eh, piemēram, eh, pieteikuma iesniedzējs var vērsties vai nu, pie viena vai pie otra virkni grozījuma iesniegt, kas mums, protams, palīdzēs visu šo sistēmu precizēt, precizēt kompetences, paplašināt aģentūras pilnvaru apjomu, nu, piemēram, arī attiecībā uz to lēmumu atcelšanu, apturēšanu, kas pieņemt iepriekš attiecībā uz eh, darbiniekiem, uz eh, apusējības nosacījumiem, attiecībās trešām valstīm, tāpat arī šis valodu režīms. Un pārējais periods arī, protams, nepieciešams, kas ļautu aģentūrai pamazām palielināt mm, šo savu darbu spēju un eh, uzkrāt arī atbilstīgos resursus un pieredzi, lai īstenot šo jauno lomu. Mēs šeit varam, eh, protams, ies, iedvesmoties no tās sistēmas, ko izmantojas Eiropas civilaviācijas drošības aģentūra. Nu, pārēj varētu notikt divos posmos mm, divi gadi un trīs ar pusgadi, tad pārējais, eh, papildus pārējais posms tām valstīm eh, attiecībā uz certifikātiem. Nu, tas viss var notikt tikai tad, ja komisija un ēra var to visu uzraucīt attiecībā uz drošības līmeni. Uh, for... Paldies, Benjankungs. Paldies Robertam par paveikto darbu, paldies arī par grozījumiem. Ārkārtīgi priecājos ka mēs šķiet esam atrasuši risinājumu gandrīz visiem jautājumiem, ir īpaši uz termiņiem, šiem striktiem termiņiem. Tas pā, pagātnē bija problemātiski un arī interešu konfliktu jautājums šķiet ir atrisināts. Man ir viens jautājums komisijai šai kontekstā attiecībā uz atsevišķiem ierosinājumiem, grozījumos, kur tiek ieteikti tapgrāfi vilcienu vadītājiem ceļu transporta gadījumos, protams, tas tiek, tika darīts tāpēc, ka tur bija ļaunprātīga izmantošana. Vai tas notiek tā arī dzelzceļa sektorā, tas ir aktuāls, šāda ļaunprātīga tahogrāfa nu, izmantošana? Uh, Nu, ceļa, ceļa vadītāji, autoceļa vadītāji, mašīnu vadītāji jau var, protams, piestāt ceļa malā, kad viņi tā kā grāfs ir, nu, lūk, mm, norāda, ka laiks ir beidzies. Vai tad to var darīt vilcienu vadītājiem? Viens jautājums, par ko Roberts runāja, pirms tam mums bija diskusijas par to, un tas bija jautājums par izvēli starp uh, nacionālo iz un uh, Eiropas. Uh, dzelzceļa aģentūras izvēli. Es nedomāju, ka mums šeit vajadzētu piedāvāt izvēli ilgtermiņā. Nāsmu uh, pret pārējais laika posmu, gan, bet mums pilnīgi noteikti ir vajadzīgs pārliecināties, ka mums nav eh, tāds kā vienas cenas pie, visiem piemērojams risinājums. Mēs nevaram, piemēram, uzlikt tādu pašu maksu Deutsche Bankā kodai mazai dzēsceļu kompānijai, kas tikai darbojas 20 km maršrutā. Ir pilnīgi skaidrs, ka jābūt kaut kāda veida koncepcijai. Uh, par konkrēto teritoriju, tāpēc esmu iesniedzis virkni grozījumu, kur runāju par izmantošanas teritoriju telpu. Un tad attiecīgi vajadzētu attiecīgi pieskaņot šo noteikto maksu uh, proporcionāli šai, šai teritorijai. Bet es domāju, ka šādam Eiropas certifikātam tomēr būtu jābūt, jo tad pilnīgi noteikti dzelzceļa operatori paraudzīsies arī pāris valstu robežām. Protams, Baltijas valstu gadījums ir ļoti īpašs. Baltijas valsts paši par sevi varbūt ir jau kāda vienota izmantošanas telpa, varbūt jau teritorija. Es grasījos gan runāt arī par vēl vienu jautājumu, bet nu tagad nu aizmirst, kas tas īsti bija. Krāmerkungs tālāk. Jā, ich möchte mich aber, Robert. Paldies, gribēju sirsnīgi pateikties Robertam par labo sadarbību. Jā, šie trīs jautājumi arī uh, sadar kopā. Uh, Un, protams, mēs vairāk vai mazāk esam viensprātis, un sadarbības gaisotne bija patiešām ļoti patīkama. Runājot par eiro kā viens pieturs aģentūru, šķiet, ka vairums kolēģi šādu pieeju patiešām atbalsta. Un, protams, jūs minējāt arī uh, sadarbības ar VNSA un uh, starp dalībvalstu iestādēm un ERA, un uh, ERA būs arī galvenā kontrolas iestāde. Uh, Es atbalstu grozījums par eh, sociālajām prasībām, tas ir neatraujami saistīts arī ar drošību. Paši arī esam sagatavojuši vairākus grozījumus un tālāk. Domāju par TMS, par to jau kolēģi izteicās būtu ļoti jauki, ja, piemēram, arī dzelzceļa sektorā būtu kaut kāda vienota valoda, bet EASA teica, uh, ka nav iespējams atrast tādu vienu esperanto, un, protams, ja ir kādas problēmas, tad vienmēr var atrast kādu, kam uh, attiecīgajā valstī tā ir dzimtā valoda un kas var runāt vēl kādā svešvalodā. Es domāju, ka ir jābūt šim līgumiskajām saistībām starp ERA un NSS, uh, un esmu patiešām priecīgs, ka drošības jomā uh, Vācijas iestādēji vajadzēja uh, tā nedaudz piekāpties, lai varētu īstenot Eiropas perspektīvu. Eira būs tā tad pēdējā instance. Protams, ir jābūt skaidriem, pietiekami labiem notiekumiem un pārējais laikam nevajadzētu būt pārāk garam, ne ilgākam par 15 gadiem. Un runājot par sadarbu spēju un uh, drošību, ja mēs atradīsim uh, šeit uh, labus kompromisus, tad varēsim noteikti arī vienoties par uh, aģentūru. Nu, ņemot vērā to, cik labi mums izdevās sastrādāties, es domāju, ka tā nebūs nekāda problēma. Paldies, Robert! Mr. Količek, three minutes. Količek, kungs, trīs minūtes. Paldies, priekšsēdētāji. Tikai dažas piezīmes. Runājot par veiktspēju. Jā, mēs vēlamies, lai pēc īsa pārējais laika ēra nekavējoties eh, veiktu visas pārbaudas, gan tehniskās, gan drošības pārbaudas. Tas vienkārši ir nereālistiski. Eirai ir jānosaka standarti un pārbaudas varētu veikt dalību valstu iestādes. Eirai vienkārši ir jāpārbauda, vai tiek ievērot noteikumi. Un tālāk era ir jāgarantē, ka certifikāti tiek atzīti apusēji. Tas noteikti mums palīdzētu panākt ātrāku attīstību dzelzceļa nozarē. Ir jābūt šim eksploatācijas un uzturēšanas vai arī vagonu standartiem. Uh, tad būtu milz solis uz priekšu, un ja mēs paši varēsim darboties pietiekami naski, tad tas pat tiešām būs uh, ļoti jauki, un mūsu bērni mums būs pateicīgi. Paldies! Un tagad Količeka kunga ziņojums, ko apspriedīsim šodien kā pēdējo ziņojumu par kopīgiem noteikumiem uzskaits normalizēšanai dzelzceļa pārvadājumu uzņēmumos. Eh, Kolča kungām trīs minūtes un nu, referentiem divas minūtes. Paldies par eh, manu ziņojumu. Kolēģi jau šo to ir pateikuši. Manuprāt, Eiropas komisijas priekšlikums, kas ir ļoti saistošs, nepanāks uzlabojums dzelzceļa sektorā. Ceturtai dzelzceļa paketei vajadzēja nākt par labu nozars uzplaukumam. Lai uh, cilvēki vairāk izmantot dzelzceļu, nevis automobīļus un uh, citus transporta līdzekļus. Ja mēs vēlamies jau atcelt šo regulu, kas vēl nav pilnīgā stājusies spēkā, jo eh, visi noteikumi no 2012. šārsvīta 13 regulas ir jāizteno līdz 2016. gadam, līdz ar to regulas atcelšana nebūs pārāk veiksmīgs solis. Komisija gan saka, ka viss ir kārtībā, ka te nav nekāda problēma, bet es neesmu ar viņiem vienas prātis. Vienmēr, kad esmu ticies ar satiksmes ministriem, kas varbūt nevienmēr pilnībā pazīst drēbi. Viņi man ir teikuši, nu kas tad to atcels, mēs to atcelsim, bet ja es tiekos ar cilvēkiem no dzelzceļa uzņēmumiem, viņi man saka, lūdzu, neatceliet šo regulu, jo eh, pagaidām tā nav pilnībā aizstāta ar kādu citu likumdošanas aktu. Nu tad pasakiet man sekojošo, vai jūs drīzāk uzticēsieties kādam, kas ir ministrs, vai kādam, kas strādā šajā jomā un patiešām to pazīst no A līdz Z. Es patiešām esmu strādājis uzņēmumā, dzelzceļu uzņēmumā ilgus gadus un domāju, ka strādājot uzņēmumā jūs par šo lietu zinat daudz vairāk nekā vienkārši vadot to no augšas, vadot sistēmu un struktūru no augšas. mums vajadzētu palūgt, lai 2015. gadā komisija sagatavo ziņojumu, ko mēs saņemtu vēlākais 31. decembras, 31. decembrī 2017. gadā. Nu, padomājiet par Costa Concordia ziņojumu. Eh, tātad apstākļi par eh, šo te negadījumu joprojām sabiedrībai nav zināmi. Līdz ar to būtu ļoti jauki, ja komisija divus gadus pēc termiņa izticēšanas mums piedāvātu ziņojumu. Tad, kad būs eh, beigusies, tad, kad vairs spēkā nebūs 2012. gada regula, tad eh, komisija varētu piedāvāt jaunu priekšlikumu, kas piešķirs vienas pilnvars visiem uh, eh, dzelzceļu uzņēmumiem, nevis tikai eh, vecajiem, kas jau sen ir tirgū, bet pilnīgi visiem, kas tagad piedāvā savus pakalpojumus. Mēs runājam par kādiem tūkstošu uzņēmumiem. Mēs nevēlamies nevienu diskriminēt. Mēs vēlamies izmantot visu uh, regulas potenciālu par laimi dzelzceļam. Paldies par labu dzelzceļam. Euh, Priekšādātāji. Runājam par šo jautājumu un priekšlikumu, tad jāsaka piekrītu referentam. direktīvas uh, īstenošana vienos dzelzceļa tāpas izveidē pilnīgi noteikti mainīs arī šo likumdošanas jomu. Un, eh, un pilnīgi noteikti tas manīsies arī tad, ja mēs atteiksimies no šīs pārsūdzību elementu un pārskatīšanas, bet domāju, ka šeit ir vajadzīgs izņēmums. Mm. Atšķībā no referenta, es savukārt domāju, ka šajā posmā nevajadzētu paredzēt konkrētu datumu, kad tiks atkal veikts izvērtējums par to, kā direktīva ietekmējusi situāciju. Nu, šobrīd tas ir 17. gads. Šāda veida pārvērtējums mums, protams, ļaus eh, izlemt, eh, vai ir atkal direktīva jāpārstādā vai jāgroza. Esmu iesniedzis par šo jautājumu arī grozījumu. Thank you, Mr. Uģijas. Two minutes, John. Uģijas kungs, divas minūtes, lūdzu. Prezidente, ho sentito i dubbi del relatore Kolicek. Paldies, priekšādātāji. Uzklausīju Količeka kungu ļoti uzmanīgi un viņa paustiem šaubām. Bet ar nodomu manās viesniecis nekāds grozījums. Jo domāju, ka tas, ko komisija teica, ir pareizi. Mums ir vajadzīgs 1969 direktīvas uh, normas pārskatīšana attiecībā uz dzelzceļu uzņēmumiem. Varbūt ir pienācis laiks pārmaiņām. Galu galā tur ir jau tādas novecojušas normas. Mm, problēma bija arī ar to, kā tika kontrolēts tas, ko šāds dzelzceļa uzņēmumi ieskaita valsts budžetā attiecībā uz pensijām, sociālā nodrošinājuma maksājumiem, vai varbūt šī līdzekļa aiziet tālāk infrastruktūras uzlabojumiem, mm, tilpcelšanai tā tālāk. Un tikai 36 uzņēmumi varēja saņemt kompensāciju. Uh, um, problēmu šai, dēļ šai kontekstā. Ir skaidrs, ka regulējums ir vajadzīgs tikai tad, ja, un, un ir vērtīgs tikai tad, ja šie uzņēmumi sastopas ar konkurenci no ārpuses, nevis konkurē iekšēji ar nu, tiem, kas pārvalda šo sistēmu. Šāda diskriminācija nedrīkstētu pastāvēt jaunajā sistēmā. Tā nav iespējama. Un domāju, ka jāpatur prātā pašreizējā situācija un jādomā par to, kā šo komisijas priekšlikumu padalīt par reālu. Nē, neviens citā nu referenti nav klāt, vai vēl kāds vēlas izteikties, ja vienkārši dosim vārdu komisijai, Michael. Karim Zarībi ist nicht hier un bat mich dann kurz uh, seine Position hier dazu. Zarībī kungs izklāstīs savu pozīciju. Gribēju pateikties par sadarbību. Jāsaka, ka varētu uh, pasākums tātad ievies divus, trīs gadus pēc tirgus atvēršanas. Paldies! Ok, commission! Paldies, nu tad tālāk komisija vārds. Nu, pēdējo reizi šai komitejā pakēkungs jūs runājat, ja? šajā matā, nu tad varbūt desmit minūtes jums, lai jūs varat cīki un smalki izstāstīt. Pirms, protams, nav jāizmanto visas desmit minūtes, nē, nē, bet jums tās tiek piešķirtas. Paldies, priekšādātāji! Jā, vēlos būt tikpat efektīvs kā jūs. Iesākumā paldies Bilbao, Kramerkungam, Zīleskungam tāpat par šiem trim ziņojumiem par savietojamību aģentūru un drošību Es domāju, tie tiešām ir izcili ziņojumi, jo tie ir ļoti konsekventi. Domāju, ka daudzā un dažādā ziņā tie pilnīgi noteikti uzlabo komisijas priekšlikumu. Tie turklāt ir ļoti liederīgi tādā ziņā, ka tie pārņem šo domu par izmantošanas telpu, jeb teritoriju. Es domāju, arī šai ziņā, domāju, labi uzsākt būs tālākos soļus institucionāliem procesam. Ir pāris tehniskas lietas attiecībā uz konsekvences definīcijās starp abiem, starp visiem trim ziņojumiem. Man kolēģi varēs eh, jums par to pastāstīt, ja vēlties sīkāku informāciju. Es nedomāju, ka man tajos vajadzētu iedzināties šobrīd. Gribu komentēt pāris specifiskus punktus, kas tika pieminēti diskusijās. Pirmām kārtām RTMS sistēma ko ietver, par kur runā visos trijos ziņojumos, un es pateicīgs trim referentiem par to, ka viņi iesaka ne tikai RTM sistēmu attiecībā uz šiem ziņojumiem. Tāpat arī Maikls apsolīja, ka kaut kādā ziņā virzīsimies uz uh, migrācija, kas toreiz bija tā kā tāda katastrofa, tā, tā tika aprakstīta, varbūt tas nav pareizais vārds, bet kaut kādā mērā patiešām ir tāda situācija, ka daļai esam īstenoši vismaz daļai ērtēmēs, bet te nav nekādas turpināmības, tas pats attiecās arī uz šo migrācijas fāzi, bet Krāmerkungam taisnība, ka runājot par RTMS attīstību, proti par šo konkrēto projektu, tad sadarbspējas eh, elements nevienmēr ir pienācīgi ietverts, tad, kad eh, tas tiek īstenots, un šobrīd arī tāds pats attiecas uz aģentūru, tātad kritiski būtiski elementi. Un ļoti svarīgi ir eh, tieši tātad šo elementu loma, lai vispār varētu šo ietvaru izveidot. Tā ka paldies, ka vēlreiz uz to norādījāt un tas svarīgi visos trijos ziņojumos. Otrais būtiskais jautājums, protams, nepieciešami resursi, un ir vairāki grozījumi šajā sakarā, tāpat arī ziņojumos tas atspoguļojas. Un daudz no argumentiem ir ļoti būtiski pēc būtības, piemēram, ritakļu reģistrs, droši vien, ka būtu loģiski, ja tāds būtu, tāpat arī kompetence un pienākums uzraudzīt Arī komisijas priekšlikumā šī uzraudzības funkcija ir iekšā un daudz grozījumu šajā sakarā, kurus mēs arī augstu novērtējam. Bet tāpat, ka tas, protams, tas būtisks seks atstājus nepieciešamajiem resursiem, kas arī tika norādīts. Tātad šis te sāpīgais resursu jautājums un patiešām jautājums ir, kas būs šī procesa, procesa beigās, vai budžeta iestāde varēs nodrošināt pienācīgu finansējumu, lai visas šīs lietas īstenotu. Uh, kur, protams, tātad aģentūras loma no jauna iezīmēs, lai varētu novērtēt šīs te sekas un, un kāds tad ir bijis īsti procesa rezultāts un kas darāms tālāk. Tātad kritiski svarīga šī lieta. Tad vēlreiz, protams, kalendārais grafiks un termiņi, proti pienākumu nodošana aģentūrai, un mēs ierosinām, ka tas varētu notikt pēc transponēšanas perioda, pēc diviem gadiem tad, kad būs stājušās spēkā drošības un sadarbspējas direktīvas, un mēs uzskatām, ka nozarei ir nepieciešams efektīvāks process, un, protams, jāņem vērā arī tas, ka starp institūciju sarunas vēl joprojām aizņem zināmu laiku, un sarunu laikā aģentūra jau uzņems sakars ar nacionālajām drošības iestādēm, un es gribu apstiprināt to, ko teicu iepriekšējā sanāksmēs, ka es uzskatu, ka aģentūra būs tādā situācijā, lai varētu uzņemties jaunos pienākumus pēc transponēšanas perioda. Un jebkāds, jebkāds periods, kas būtu garāks, ja mēs tieši runājam par drošības un kvalitātes aspektiem, varbūt, ka tas būtu pamatojums, bet ja parlaments uzstāja uz periodu saīsināšanu, tad mums vēl grūtāk būs paņemt, vēl grūtāks būs šīs sarunas ar padomu, ņemot vērā, ka padomu grib piecu gadu pārējais periodu, un tas viss jāpaturprātā. prātā. Pārējās visas lietas bija tehniski raksturu grozījumi, un tad es ar kolēģi divpusēji vispirms pārunāšu tehniskās lietas, protams, pieicināšu arī referentus klāt tālāk par Kaličeka kunga ziņojumu. Mēs esam novērtējuši to, cik vērtīgi būtu pieņemt šo regulu, aizstāt šo te vēsturisko un savā ziņā novecošo regulu, un pirmkārt mēs uzskatām, ka tas nebūtu vērtīgi, te nav pievienotās vērtības, jo viss nepieciešamais finansējums, kas, ko dzelzceļš saņem e, daudz, cauri daudz dažādām kategorijām šajā regulā, tas jau viss ir kaut kur ietverts, un to pierāda tas fakts, ka nepārāk daudz dzelzceļa izmanto šo regulu. Tātad mēs uzskatām, ka tas ir ietverts vai no nu esošajos tiesību aktos vai pārstrādātajos. Un ne un līdz ar to netiek veikti grozījumi šajā priekšlikumā, ko jūs, kas tagad tiek ierosināts. Un institūcijas, protams, eh, grib labāku regulējumu un vienkāršošanu, un komisijas priekšlikums ir tieši, tā, tieši tāds. Pārstrādāt, bet nevis pieņemt jaunu, un mūsu analīze norāda uz to, ka ietekmē šādam te šādam te jaunam aktam būtu nulle, tāpat tajā laikā no jauna radītā birokrātija un šķēršļi būtu ievērojami, tāpēc, jā, mēs esam e, pieejami, lai skatītos, kā var kliedēt konkrētu operātoru bažas. Uh, bāžas, kas varbūt izriet no nepietiekamām zināšanām, nepietiekams tiesību aktu, kas jau ir spēkā pārzināšanas, nepietiekams procedūru pārzināšanas, tā ka varam varbūt vienkārši palīdzēt šiem operatoriem labāk iepazītās normas, kas viņiem attiecās. Un tāds varētu būt tas risinājums. Paldies, priekšsēdētāji. Liels paldies. Paldies, pakeikungs. Un šobrīd gribu novēlēt jums veiksmi jaunajā pozīcijā, jaunajā amatā komisijā. Liels paldies par visu, ko esat paveicis šeit transporta komisijā, nu vismaz tajā laikā, kurā es esmu bijis šīs komitejas priekšsēdētājs. Patiešām esat nopietni strādājis, tā ka vēlu jums veiksmi jaunajā amatā, lai kā arī tas būtu, ko esat izvēlējies. Brian, thank you very much. Uh... Lielas paldies, Brian, paldies arī kolēģiem. Un es arī gribu izmantot šo iespēju, lai teikt paldies jums visiem un paldies arī personālam par ļoti lielisko sadarbību, kāda ir pastāvējusi pēdējo piecu gadu laikā. Vēlreiz liels paldies! Labi, tad pavisam ātri ziņotāja, ka Rāvīkungs vairs nav Tālāk Dominiks, varbūt pavisam ātri vēl vārds ziņotājiem. Okay. Pavisam, pavisam ātri. Matjo Grešs vēlas teikt paldies kolēģiem par viņu ieguldījumu diskusijās un teikt, ka apzinās, ka būs jārod kompromiss. Un komisija savukārt vēlas teikt, ka ļoti labi ir just tādu vēlmi iziet kompromisu arī no komisijas puses. Protams, Vēl nepieciešams tālāk atcerēties, ka galvenais ir uzlabot pakalpojumu kvalitāti un līdz ar to, protams, arī nedrīkst nekādā gadījumā samazināt eh, nu, līmeni sociālajos apstākļos. Priekšādātāji, un varbūt tikai pāris vārdos vēl gribēju pakē kungam teikt, ka man bija ārkārtīgi liels prieks ar jums sadarboties, es jūs ļoti augstu vērtēju, un jāsaka ārkārtīgi žēl, ka jūs dodaties prom no šiem. Bilbao kundze, vai jūs vēlaties kaut ko teikt vēl? Gracias, presidente. Eh, primero para. Paldies. Paldies. Tur excelente trabajo y la colaboración que siempre nos han. Es arī gribu teikt pakēkungam paldies par lielisko sadarbību. Un viņš tiešām vienmēr bijis pieejams. Ārkārtīgi priecājos ka esam viensprāts par to, ka progress ir jāgūst, ka ir jāspēcina era loma Un viena lieta vēl nav atrisināta šis pārējais periods. Atbilstīgā kārtībā tam, protams, jānotiek. Un jā, jāatbrīvojas no visiem tieši čēršļiem un robežām, kas šobrīd kavē dzelzceļa tirgus attīstību, kā izmantot tās zināšanas, kas ir dzelzceļa aģentūrā. Par to vēl jādomā. Nu, protams, jādomā arī par to, kā palīdzēt invalīdiem, kā nodrošināt viņiem labāku piekļuvu dzelzceļu pakāpojumu. Šķiet idejas, ka esam visi viens prots par to, tāpat arī par tīkliem vēl jāspriež. Nu, likumu transponēšana tālāk aģentūras lomu lūdzu Krāmerkungs. Arī es vēlējos pateikties par sadarbību ar komisiju un arī izmantošu šo iespēju, lai personiski pateiktos pakē kungam. Uh, Mums ir bijusi daudz diskusiju, nevienmēr bijām vienis prātis, bet esam vienmēr sadarbojušies cieņpilni. Un, ja es vienmēr, ja es ierodos uz uh, parlamentā un pakēju kungu redzu kaut kur uz ielas, uh, braucam ar riteni uz darbu, nu jā, tas ir ļoti jauki, tas man vienmēr iepriecina, un es ceru, ka kādreiz viņš ieradīsies arī pie mums Berlīnē un uh, pavraukās tur ar riteni. Paldies! Yeah, I would like to <laughs> do the same <laughs> direction. I also would like to thank Mr. Uh... Jā, man apmēram tieši tas pats sakams. Gribu teikt, paldies paldies arī Rikē kungam par to, cik profesionāli viņš, eh, Pakē kungs, cik liels, ka viņš sadarbojies ar mums šeit komitejā. Un tiešām, nu, lai jums veicas jūs nākamajā matā. Savukārt par diskus, mūsu diskusiem runājam, tas saka, mūsu, par, manuprāt, uh, ir pilnīgi skaidrs, ka mm, nu, tehniskajos pilāros domstarpība ir mazāk, tāpēc varbūt izmantosim šo iespēju un nonāksim pie kompromisa. Paldies, un Kolčekungs beig beigās. Alors, bien, euh, comme euh, notre collègue... Euh, Tieši tāpat kā mūsu kolēģis Krāmerkungs arī es, jāsaka, ar skumjām konstatēju, ka jūs pakēkungs dosieties prom no šiem, nebūsiet vairs šeit vienmēr eh, jūs esat, eh, nu, protams, priecīgi. Nu, vienmēr priecāšos jūs redzēt gan šeit Brīselē, gan Berlīnē, gan varbūt pat manā pilsētiņā. Un pēc šīs viedokļa apmaiņas, manuprāt, vienmēr tomēr jābūt ļoti piesardzīgam. Vispirms jāizvērtē situācija un, un jā, jādomā par visiem dzelzceļu uzņēmumiem, kas, nu, lūk, tad var nākt. Uh, vispirms nonākt vienpratībā ar savām dalību valstu valdībām, tā lai visi šie jautājumi tiek atrisināti. Te jau mēs nerunājam par tūkstošiem uzņēmumu, kas atbildīja par infrastruktūru lielākā daļa. Ir pakalpojums niedzēji lēšu, ka 40-50 varētu būt to uzņēmumu, kas pārvalda infrastruktūras kas var gūt līdz ar to labumu no šīs direktīvas. kas attiecīgi, nu, būtu tad jāceļ. Bet, nu, diskusijas vēl turpināsim. Bet galvenais mērķis mums visiem, protams, ir palīdzēt sektoram, kļūtu daudz, nu, darboties spējīgākam, ja salīdzinām to ar citiem ekonomikas sektoriem. Respektīvi jāpalīdz dzelzceļa sektoram, protams. Paldies. Paldies, turpina priekšādātājs lieliski. Gribēju jums tikai atgādināt, ka grafiks ir šāds. Balsojums transporta komitejā 26. novembrī. Par to vienojamies ar ēnu referentiem un referentiem. Tas ir tas brīdis, līdz kuram jānonāk ir līdz kompromisam, ja ir iespējams. Es piekrītu Robertam, kas saka, ka, eh, nu, ka tehniskie pīlāri šķiet ir mazāk pretrunīgi. Šeit ir skaidra vienprātība, kurp vēlamies virzīties. PSO un tirgus atvēršana ir cits jautājums. Bet, nu, manos pienākumos, protams, ir likt jums tomēr strādāt kopā arī pie šiem jautājumiem. Un ļoti labi, ka visi referenti šeit runāja par to, ka ir vajadzīga sadarbība un visi ņem vērā citu domas, tas ļoti labi. Paldies. Nu, un tad paldies jums par to visu. Paldies arī par disciplīnu, ko ievērojāt uzstājoties. Tas tiešām man bija ārkārtīgi palīdzīgi, un tāpēc varējām pārliecināties, ka ik vienam viens varēja dabūt vārdu, varēja izteikties. Uh, Un līdz ar to gala nostājā viss viedoklis ir ņemts vārds balsojums, tātad 26. novembrī komitejā. Nekādu citu darba kārtības jautājumu man nav, tikai vēl gribu pastāstīt, ka nākamā sanāksme notiks Briselē pirmdienā 4. novembrī, pulkstens 3. pēcpusdienā. Nu, tad tiksimies tur. Nu, un tagad tūlīt pāriesim pie koordinātoru sanāksmes, ja vien kāds varētu sameklēt Matju. Coming, so start... Viņš nenāks, nu tad varam sākt darbu bez viņa. Nu tad piecas minūtes pauzīt un tad sāksim koordinātoru sanāksmu.